Good afternoon. Good afternoon. This... Tā, sveicināt kolēģi. Šo pēcpusdienas cēlienu sēdi vadīšu es, jo kolēģi Muraš, kolēģis nevar ierasties un lūdzu mani pārstāvēt. Tātad pirmais starpkārtības jautājums ir, ka mēs nosakam koordinatorus. Tātad Milnes kundze, Alda grupa tiek eh, nozīmēta kā referenta pašnicības ziņojuma interkomitejā par digitālo tirzniecības stratēģiju. Tādā veidā tiek apstiprināta rekomendācija. Labi. Paldies. Tālāk otrs jautājums. Par um, eh, padomus īstenošanas lēmumu, ar ko izveido rekomendācijas uh, lai turpinātu robežu kontroli ārkārtas apstākļos. Vienlaikus apdraudot vispārējo Schengens zonas darbību. Jums izņēmums jau, ka janvārī komisija nāca klajā janvārī ar šo priekšlikumu, lai ļautu dalībvalstīm saglabāt robežu kontroli, kas tiek pašlaik uh, īstenot uz dažām Schengens robežām - Vācijā, Austrijā, Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā. Vēl papildus trīs mēnešu periodām. Padoms īstenošanas lēmums līdz ar to reizē nosaka šo rekomendāciju, lai drīkstētu turpināt arī nodrošināt robežu kontroli ārkārtas apstākļos. Vienlaiks tomēr arī tiek apdraudēts Schengens zonas darbība. Un eh, padomu pati šo rekomendāciju apstiprināja 7. februārī. Gatis kundze, kas pārstāv prezidentūru, un Gaifārds kungs, kurš pārstāv, un Gaifārds kundze, kas pārstāv Gatis kundze, kas pārstāv komisiju. Un es tieši tāpēc uzreiz došu vārdu viņai, lai viņa iepazīstinātu ar padomus lēmumu, tātad padomus prezidentūras vārdā, un pēc tam uzklāsīsim komisiju un dalību mm, deputātus. Un tātad vēlāk būs arī beigās komisija iespēja atbildēt papildu jautājumiem. Sāksim ar Gatskundzu lūdzu. and my apologies in advance for not being able to uh, remain with you for the whole uh, debate. Uh,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 Thank you, thank you, Mrs. Gatt. Now I uh, give the floor to... Paldies, Gats kundze. Tālāk vārds komisijai. Seifār kungs, lūdzu, vārds jums. Nē, kundze. Jā, paldies. Vēl Eiropas komisija apsveic šo noteikto kārtību, ka šīs robežu kontrolas būs spēkā uz nākošiem trim mēnešiem, bet, kad vienlaikus tiek eh, teikti skaidri atskaits kritērija kontrolas pasākumi. Un mēģi tomēr arī atgriezties pie Schengen zonas darbības. Tieši šodien saņēmām paziņojumu vēl arī no Austrijas. ka viņi tad piemēro šo padomus lēmumu turpmākiem trim mēnešiem. Komisija ir savu rekomendāciju atzīst, ka ir nodrošināts būtisks progress, atgriežoties atkal Schengen zonas funkcionēšanu kopš 16. gada oktobra. Te īpaši vēlos uzsvērt operatīvos pasākumus, kurus īstenoši Eiropas robežsardz un krasta apsardz pasākumi. Tātad šī aģentūra, ko ir īstenojusi un kas atspoguļos arī komisijas ziņojumā 25. janvārī. Arī robežu pārvaldība, īpaši Grieķijā, un ko īsteno Grieķija, dažas no šīm konstatētām darbībām. Arī ceļā, paktā ceļā uz Schengens zonu arvien nav pilnībā īstenoti, un tas ir jādara, lai nodrošinātu nepieciešamos rezultātus. Mēs arī uzskatām, ka līdšanīgie pasākumi ir savā ziņā ierobežoti un līdzsvaroti, un tas ir domāts, lai nostabilizētu līdzinājo situāciju kopumā. Un pagaidu robežu kontrolas pasākumi tiek pievienot tikai kā gala jā, risinājums, pēdējais iespējamais solis šajās piecās dalībvalstīs pēc tam, kad viņas ir tiešām pierādījuši, ka izslēdz visus un izsmēluši visus iespējamos citus alternatīvos risinājumus, kā piemēram policijas pārbaudas. Turklāt eh, robežsardzējas darbam ir jābūt uh, samērīgam un mērķiecīgam. Turklāt jāpakļauj to regulāri, jāpārvērtē un jāpārbauda. Tādēļ ja, pat arī jānovērtē riski. Un ja šīs piecas dalībās nonāk pie secinājuma, ka robežu kontrolas pasākums vairs ne par pamatot ar aktuālo situāciju, Un kā to norādīja Maltas prezidentūra, tādā gadījumā dalību valstīm ir pirmkārt arī katru mēnesi jāziņo par īstenotām robežu kontrolēm, un šie ziņojumi jāsniedz gan padomē, gan komisijai. Tālāk. Te nav runa par šo pagarinājumu tikai vairs uz sešiem mēnešiem, bet tikai uz trim. Un mēķi vispār izbeigt šāds pagaidu robežu kontrolas pasākums, un uh, galvenais mēķis ir un paliek atgriezties pie Schengen zonas normālas darbības. Iespējams drīz. Paldies! Labi, dosim tādu vārdu kolēģiem, lūdzu, Kaļļokungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par arī šiem skaidrojumiem. Vēl uzsver, šis ir otrs pagarinājums jau kopš māja, 16. gada māja rekomendācijām. Mums jau, man liekas, būs jānosaka pagarinājumu ierobežojums un parlamentam būs jāizstāj, ka tiek ievērot ceļakārtā noteiktie kriteriji, Eh, tad atgriešanās Schengen zon, pie Schengen zonas, ko arī atbalstīja, tad ies, izdomā komisija un atbalstīja Eiropas parlaments. Bet labi par šīm rekomendācijām pēc būtības. Šobrīd tā, ka tikai komisijai bija piekļuve datiem par īstenotājām robežu kontrolēm. Tālāk ir noteikts, ka tagad būs arī padomē šāda pieeja. Tātad tu zinās precīzi, cik daudz robežu kontrolas faktiski tiek īstenots, cik daudz nelegālo imigrantu ir aizturēti un kāda veida kontrolas tiek īstenots, jeb kāds ir mērķis. Visus pārbaudām un kāda uh, ir ekonomiskā ietekme. To zina tikai komisija. Tāpēc uh, šāda nezināma informācija pieļauj, ka daži tad var klaigāt, ka Schengena pat par sevi slikta. Ir, protams, pastāvguma kontrols, bet te nav skaidrs, kādā veidā tiek ievērot precīzi noteikumi attiecīgās dalībvalstīs. Tādēļ lūk man jautājumi, kādā veidā mēs varam novērtēt šo situāciju, vai šīs kontrolas tiešām nepieciešams, ja mums nav nodrošināta piekļuva šiem rezultātiem. Un vai komisija varētu sniegt šādus rezultāts par reālo kontroli, kas notiek uz vietām, un ja ne, kāpēc un kādā veidā to varētu mainīt. Macols Lundz lūdzu. Jā, paldies. Turpinot kolēģa Karlos komentārus, es arī vēlos pateikties malas prezidentūrai un komisijai par prezentāciju. Tā bija ļoti skaidra un kodolīga. Mēs visi, protams, ļoti saprotam, ka mums kopējais uzdevums ir saglabāt Schengen zonas darbību. Nopietni izaicinājumi drošības jomā, protams, ir reāli. Un tā kā nosakām pagaidu kontrolas pasākums, mums tomēr jāredz ir plašākais konteksts. Tajā skaitā arī eh, komisijas paziņojums par atgriešanos pie Schengen zonas darbības. bet nu, mums jāsaprot, ka mēs dzīvojam ārkārtas laikos. Un mēs spēsim atgriezties pie Schengen zonas tikai tad, ja iedzīvotāji uzticēsies. Ir nodrošināts dažādas rīcība politikas, lai tomēr Schengen zona darbotos. Eiropas aģentūra, kā piemēram krasta apsardzes aģentūra ļoti aktīvi uzsāk darbu, nodrošinot arī ārējās darbības aizsardzību jau sākot no šī mēneša. Mēs esam izveidojuši arī bēgļu uzņemšanas centrus pirkstu nospiedumu noņemšanu un bēgļu reģistrāciju, ka nodrošinām simtprocentīgi apmērā Grieķijā to jau. Tādēļ šādā veidā mēs varam veicināt šo paļāvību, lai mēs vēlamies, ie, lai iedzīvotāji paļaujās un, un zin, ka šodien gan zona darbosies un ievērosim drošības noteikumus. Paldies, tālāk Vimbergs kundze lūdzu. Jā, paldies. Tiešām ļoti interesanti, protams, dzirdēt šeit dažādos viedokļus un Tad šobrīd bija īstenībā noteikts, ka robežu kontrolas maksimums var notikt tikai divus gadus. Un tas jau pavisam drīz notiks. Šogad sasniegsim šos divus gadus. Bet Zviedrijai, piemēram, šis jautājums ļoti svarīgs, lai varētu būt šīs robežu kontrolas iespējams. Mums tad bija šī situācija, ka 60 tūkstoši bēgļu ieradās 2015. gadā, un tagad ir uh, 4000 cilvēku, kas arī varbūt ir pat par daudz. Mēs savādāk nespētu to nodrošināt, ja nebūtu robežu kontroli. Un tādēļ trīs mēnešu pagarinājums ik pa laikam, tas īstenībā rada problēmas gan muitai, gan robežsardzēm. Ja jūs sakat, ka ir tikai trīs mēneši, nu, īstenībā muitai un robežsardzēm spēt norēģēt, saplānot savu darbu, ir ļoti sarežģīti. Īstenībā tā nav, tā tikai Eiropas katras dalībvalsts izlemšana un darīšana, vai viņi nosaka vai nenosaka robežu kontrolas. Un tā tam arī jābūt. Es nedomāju, ka mēs tādu varam mēģināt eh, izlikties, ka viss kārtībā. Un atgriezties pie kāda minimālā līmeņa. Vienīgais, ka mēs varam piekukuļot Turciju varbūt, vai Lībiju, nu, tā varbūt, ka kaut kas tāds būtu iespējams. Paldies! Paldies, Alaha Lahalkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Vien šī iespēja, ka vispār ir noteikti ar iespēju atjaunot robežu kontroli, pat ja tas tikai uz paga ar pagaidu raksturu. Tā ir laba iespēja. Bet eh, ka mēs redzam, ka migrācijas krīze nekur nepazūd. Tā kļūst par pastāvīgu krīzi. Un līdz to mūsu līdzinē likumdošana neatbalsta reālās iespējas. Un tos soļus, kas ir nepieciešami, lai cīnītos pret nelāgo, nelegālo migrāciju. un līdz to dalībvalstīm ir šī iespēja slēgt savas robežas un tās kontrolēt. Tātad komisija īstenībā vajadzētu padomāt citā virzienā. Vai līdšanē likumdošana par Schengen zonu īstenībā ir atbilstoša un pietiekama? Vai tomēr nevajadzētu pārdomāt pašu likumdošanu, kas regulē Schengen zonas darbību? Jā, paldies. Tātad vēl varbūt 5 minūtes šīm diskusijām. Gatkundze, jūs varētos vēl kaut ko teikt, reaģēt? Jums vārds, lūdzu. Jā, par pēdējo jautājumu. Mums padomē nav bijušas vispār līdzinājās diskusijas par to, vai mums ir nepieciešams mainīt Schengens zonas darbību, kodeks un noteikums. Kopējais mērķis ar vien, protams, ir atgriezties pie Schengen zonas reālas darbības. Tāds ir īstais mērķis šobrīd. Un tikai par to ir īstenībā bijusi mūsu runa. Tāds ir bijusi uzstādījis mērķis. Un nu, tā kā mēs paskatīsimies, ko vēl teiks arī kolēģi no dalību valstīm, kas arī atspoguļosies dalību valstu iestiektajos ziņojumos. Sefart kungs, lūdzu, jums kāds būtu viedoklis no komisijas? Paldies, Jā, Kveļu kungs jau norādīja, ka šīs otrais pagarinājums kā nosaka Schengens robežu kodeksa 25. 29. pants, papildus pagarinājums, ja ir ar viens spēkā šādi ārkārtas apstākļi, tad to var noteikt maksimums vēl pagarinām uz nākošiem diviem gadiem. Bet mērķis tomēr ir atgriezties pie Schengen zonas normālas darbības iespējami drīz. Un komisija ir pārliecināta, ka līdzinājās darbības visam drīz arī sniegs nepieciešamus rezultātus un līdz to iestāsies nosacījumi, lai varētu atcelt visas iekšējās robežu kontrolas. Tālāk vēl jautājums Eiropas parlaments, ka arī vēlētos saņemt dalībvalstu ziņojumus. Tad ikmēneša ziņojums. Nu, tas ir saprotami, jo šāds lūgums Un tad Eiropas parlaments, protams, šajā gadījumā varētu sazināties priekšā ar padomi. Līdz šim tas nebija tā noteikts, ka komisijai būtu jāinformē parlaments. Tad tas īstenībā ir padomas pašs lēmums un šo dalībvalstu lēmums, kā šo informāciju kam viņi nodod. Par izmaksām, kas tad tika minētas. Nu šeit mēs Faktiski jums varam piedāvāt vairākus pētījumus, uh, kur mēs atspoguļojam vairāk šādus pētījumus, tad pavisam īsi kopsavilkums varbūt būtu šāds. Mums ir Eiropas ekonomikas prognoze, ko sagatavoja Eiropas komisija, kurā mēs norādījām, ka robežu kontrolas atjaunošana gan zonā radītu papildus izmaksas no 5 līdz 18 miljardiem. Jo, ko jau pierāda šodien situācija, tas skar transportu jomu, jūras transportu, sauszemes transportu. Tad pēc tam nesen Dānijas prāmji ieradās Dāņu operatori eh, Eiropas komisijā un sūdzējās par šiem sarežģījumiem viņu darbībai. Tāpat arī turismam ierobežojumi Un tas, kā cilvēki, kas dzīvo pierobežā un kas vēlas šķērsot robežu katru dienu, dodoties uz darbu, ka viņam arī ļoti sarežģīta dzīve. Un tas nozīmē, ka kontrols aizņem ļoti ilgu laiku periodu, un tas jau ir izraisījis to, ka atsevišķi cilvēki ir mainījuši vai nu savu dzīves vietu, vai arī savu darba vietu. Tātad šeit šie cilvēku resursi ir ļoti lieli. Eiropas parlaments ir veicis pētījumu Un tas ir noticis eh, pagājušā gadā, un tur kopējās tiešās izmaksas eh, tika aprēķināts vēl augstāks nekā komisijas aprēķināja 51 miljārds eiro tas bija. Um, tad, ja, ja būs divi gadi šī ieviešana, un tas būs eh, apmēram 0,50% no Eiropas Savienības IKP. 51 miljards tas ir tomēr nauda, ko varētu izmantot arī citur. Un nešengenas eh, netiešās izmaksas varētu būt mm, daudzkārt augstākas par tiešajām izmaksām, jo tas ietekmē mm, iekšējā tirgus eh, dažādas izpausmes, arī iekši mm, Eiropas investīcijas un mobilitāti. Bet arī šeit eh, vēl aprieķina nav pilnībā izdarīta. Un tomēr uh, Robežu kontrolas eh, ieviešana ir īstermiņa pasākums, eh, turklāt jāņem vērā, ka šeit nav sistemātiski šis process ier, ierobežots uz piecām dalībvalstīm bet, eh, un uz konkrētiem reģioniem robežā. Ekonomiskās izmaksas vēl nav sasniegušas savu pilno potenciālu. Ko es gribu teikt? Un tika pieminēts, ka ir arī progress, un es arī runāju par Eiropas robežu un robežsardzes aģentūru, hotspot darbību, Dublins regulu, jo tātad Dublins sistēma Grieķijai tā tiks atjaunot, cerams, tuvākajos divos mēnešos. Un mēs ļoti ceram, ka līdz ar to mēs atjaunosim Schengen sistēmu visai drīz. Paldies! Thank you, thank you. Pa, paldies, Sēvert kungam. Es gribētu pateikties komisijas pārstāvjiem par mums sniegto informāciju. Un paldies arī pāriem kolēģiem. Mums tiešām ļoti svarīgi ir saulēcīgi saņemt šo informāciju no komisijas un arī no prezidentūras. Tas ir ļoti svarīgi Tāpēc liels paldies par to, ka atnācāt un mums, mūs painformējāt. Tagad mums ir neliels pārtraukums, jo nākamais punkts ir paredzēts 2.45. Tad mēs turpināsim darbu 2.45. Paldies!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 prīmas eh, nolīguma īstenošanu, tad, tad mēs eh, tāpēc ņemsim divus punktus nākamos kopā. Un eh, es gribēju jums atgādināt, ka notiek konsultēšanās ar parlamentu par šo jautājumu, un um, padoma arī lūgusi, lai parlaments sniedz savā zinumu nākamajos divos mēnešos. Tad 10. februārs ir, ir termiņš šai konsultēšanai, un mēs lūksim, lai padomu pagarina šo termiņu. Un pagaidām tikai angļu valodā strādāsim pie šī jautājuma. Tad mm, da, DNS automatiskās apmaiņas sākšana ar, g, sākšana ar Grieķiju. Gojas uh, e, referents ir. Grapīnī kundze, diemžēl nav ieradusies šo pēcpazienu Tāpēc es došu vārdu Sipels kundzei, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji! E, Tiešām mūsu referente Marija Grapīnī ir mm, strādājusi pie šī faila, bet ļoti žēl šī nevar ierasties šo pēcpusdienu šo sanāksmi šobrīd, un tāpēc es nolasīšu to, ko viņa raksta. Uh, E, šis ziņojums, par ko mēs runājam, tas ir padoms īstenošanas lēmums par transporta līdzekļu reģistrācijas datu automatizētās apmaiņas sākšanu Dānijā. Tas ir ļoti tehnisks lēmums, un e, te ir konsultēšanās procedūra. Mēs piekrītam, ka padoms projekts sakrā to, ka uh, Dānija ir aizpildījusi aptauju par datu aizsardzību un ir attiecīgi parakstījusi dokumentu par autosmazēto transporta līdzekļu reģistrācijas datu apmaiņu. Eh, tika arī pilotprojekts izvērsts starp Dāniju un Nīderlandi. Eh, automātiskās datu apmaiņas sistēma sakarā ar, o, saskaņā ar otro punktu attiecīgā regulā to veica pamatojoties uz izvērtiešu ziņojumu, tad ir a, a, a, anketa vai jautājumu atbilžu sesija, tad pilotprojekts. Oktobrī 2016. gadā padome konstatēja, ka, ka visas dalība valstis neiebilst tās, uz ko attiec šis lēmums, un tad konstatē, ka Dānija darbojas saskaņā ar sestās sadaļas prasībām. Automētās, um, automatizētā datu meklēšana iz, ir izanalizēta, un mēs piekrītam, ka Dānijai ir tiesības tagad saņemt un apstrādāt datus saskaņā ar 12. pantu iepriekš minētajā lēmumā. Okay. Thank you, Bir. Paldies, Birgit. Es nezinu, vai ir kādi kolēģi, kas gribētu kaut ko teikt. Nav. Tādu nav. Labi, paldies. Okay, if, uh, there are... Labi. Ja ir vēl kādi kas grib iesaistīties šajā diskusijā, tad es gribētu atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. februārs. Es nezinu, vai es gal, galvā arī pieminēju kādu lietu, par ko ļoti pareizi teica arī Birgita, tas ir 23. un 24. Um, punkts. 23. punkts ir transporta līdzekļu reģistrācijas datu automatiskās apmaiņas sākšana Dānijā. Ja? Un 24. punkts, tas bija atkal padomas iznošanas akta projekts attiecībā uz DNS datu automatizētās apmaiņas sākšanu Grieģi, Grieķijā. Šie bija tie divi punkti, par ko mēs runājām. Paldies Birgitai, e, paldies visiem kolēģiem. Vēlreiz atgādinu, ka termiņš ir 10. februārs, un tagad mēs arī beidzam runāt mūsu komitejā par šiem te punktiem. Okay, we have uh, after this. Labi, pēc tam mums ir ļoti interesanta uzklausīšana, bet tā ir paredzēta pulkstens trijos, un tagad ir pārtraukums desmit minūtes. Paldies!

Good afternoon, dear members. Labdien, godājumie komitejas locekļi un dāmas un kungi. Man ir liels prieks veikt jūs šajā publiskā uzklausīšanā par brīvības atņemšanas iestādēm un apstākļiem. Šajās iestādēs Eiropas Savienība. Un Klauda Marais vārdā, kurš lūdza, lai es viņu pārstāvu šeit šajā pēcpusdienā, es arī iesākšos sanāksmi brīvības atņemšanas iestādēm apstākļi ir svarīgs elements tiesiskuma sistēmā un veido arī svarīgu lomu Eiropas tiesiskuma un e, brīvības e, telpā, lai veicinātu dalībās efektīvu tiesisko sadarbību Eiropas Savienībā un lai atbalstītu attiecīgo instrumentu funkcionēšanu krimināltiesību jomā ir svarīgi nodrošināt to, lai brīvības atņemšanas iestādēs eksistētu pieņemami apstākļi, un, un tam ir jābūt visās dalībvalstīs, un tas viss bāzējas uz fundamentālo tiesību standartiem. Eiropas parlaments savā iepriekšējā rezolūcijā ir paudis savas bažas par um, apstākļiem ieslodzījuma vietās atsevišķās dalībvalstīs. Libe komiteja šobrīd raksta pašinstīvu ziņojumu par šo tēmu ar mērķi identificēt trūkumus un piedāvāt iniciatīvas politiskā vai administrā līmenī, lai uzlabotu situāciju Eiropas Savienībā. Referente, kas atbild par šo ziņojumu, ir Žoela Beržerone. Uh, Un es esmu priecīga sveikt viņu šodien šeit, un es uzreiz došu viņai vārdu, ievadu vārdiem lūdzu. Dodu jums vārdu. Paldies priekšsēdētāji, godāmie kolēģi. Es vispirms <clears throat> gribētu pateikties visiem, kas ir ieradušies uz, uz šo uzklausīšanu. Es uzskatu, ka Šīs eh, darbs ir ļoti interesants, darbs pie ieslodzījuma iestāžu apstākļu uzlabošanas. Un eh, te ir dažādi cilvēki, ar kuriem ir veikta konsultēšanas, un visiem iesaistītajiem ir bijuši dažādas lomas attiecībā uz ieslodzījumu vietām. Mēs tikāmies ar um, Eiropas um, padomas locekļiem arī uh, krimināltiesību komisijas locekļi un eh, Viviana Žerānes kundze arī šeit ir klāt un arī Ilina Tāneves kundze, eh, kas ir eh, un ir arī attiecīgā persona, kas darbojas Marija Krita Notāra, kas darbojas mm, observatorijā. Um, Viņa ir kriminoloģijas profesora un ir specializējusies penoloģijas jautājumos Eiropas Savienībā. Un es ļoti ceru, ka būs ļoti interesanti dzirdēt viņas viedokli. Un visbeidzot, mums ir klāta arī Larsa kungs vai Vitholm kungs, nevar izrunāt pareizos uzvārdu, probācijas institūta vadītājs, kam ir milzīga pieredze organizējot šos jautājumus ieslodzījumu vietās. E, šeit ir dažādas e, pieejas. E, mums šeit ir personāls, kas strādā gan asociācijās, gan arī ieslocījuma vietās, gan arī pētnieki. Un kopīgiem sakiem mēs ļoti ceram, ka nonāksim pie skaidrību šajā jautājumā. Ieslodzījuma vietas apstākļi ir ļoti plašs koncepts Dažkārt tas attiecas gan uz ieslodzītajiem, gan arī uz apstākļiem. Te ir arī veselība un cilvēktiesība, tiesības uz ģimenes apmeklējumu, balsošanu. Um, šis jautājums ir saistīts arī ar sabiedrisko kārtību un drošību. Un, citiem svarīgiem jautājumiem. E, situācija ar tiesībām ieslodzījumu vietās ir ļoti svarīgs jautājums, kas tiks integrēts arī nākotnes ziņojumā. Un strādājot pie sava ziņojuma, ko es šobrīd rakstu par ieslodzījumu vietu apstākļiem, um, es pētu situāciju Eiropas Savienībā un arī cilvēktiesību jautājumus cietumos uh, šī lieta ir dalībvalstu kompetence. Es um, negribu mainīt dalībvalstu kompetenci šai ziņā. Un, lai runātu skaidru valodu, es gribu lai tiktu mainīta tāda baziskā vīzija, e, ka cilvēki cietumā tiek turēti, neievērojot cilvēciskos apstākļus. Mums ir jāsaprot, ka viņi ir arī sabiedrības sastāvdaļa. Jūs zināsiet, ka ir ļoti ļoti liela dažādība šajās ieslodzījuma sistēmās Eiropā, bet eh, diemžēl problēmas līdzīgas - pārapdzīvotība, vardarbība, eh, arī bieži pašnāvības ļoti daudzās eh, ieslodzījuma vietās ir arī situācija ļoti bēdīga. Un mēs zinām, ka Ziemeļvalstis Piemēram, Somija un, un Zviedrija tāds, kur, ko var uzskatīt par modeli, jo tur ir labāki ieslodzījumi vietu apstākļi. Un būtu arī interesanti apskatīt ar reālus apstākļos. Piemēram, man ir piedāvājums doties cietuma apmeklējumā uz Zviedriju un Somiju ar attiecīgām kolēģiem. Daķi kundze ziņojums par radikalizāciju arī ir jāņem vērā, jo ieslodzījuma vietu tematika ir ļoti plaša un ir jau zināms problēmas, kas jau ir paceltas dažādos rakursos, un mums ir vēlēšanās izcelt cilvēktiesību jautājumu cietumos. Un tagad es došu vārdu mūsu paneļa dalībniekiem. Lūdzu. Grazie. Paldies, Bežanons kundze. Es turpināšu itāļu valodā vadīt. Esmu ļoti pateicīga par to, ka jūs ļoti precīzi un kodolīgi ievadījāt mūsu sarunu. Šo pēcpusdienu mums ir tāds temats, par ko ļoti interesēs arī mūsu komiteja. Es arī esmu personīgi interesēta. Uh, Un tagad um, mums ir uzklausīšana, kur piedalās dažādi runātāji, kas dalīsies ar savu pieredzi un savām zināšanām. To mēs ņemsim par pamatu, ņemsim par zināšanu, jo visās valstīs brīvības uh, atņemšanas iestādēs ir jābūt cilvēciskiem apstākļiem. Tagad es došu vārdu mūsu runātājiem. Un kā parasti šajā komitejā pēc uzstāšanās būs iespēja arī uzdot jautājumus un saklausīt arī atbildes. Es esmu priecīga teikt arī, ka šo te sanāksmi raida internetā, un tas, ko e, šie runātāji runās, to varēs atrast un lasīt arī vēlāk Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē, un tāpēc arī tagad sākam uzreiz un dodam vārdu mūsu pirmām paneļu runātājiem. Es šeit sveicu Vivienu Žerānu. Es vien vienmēr man ir grūtības, saka priekšsēdētāji, ar uzvārdu izrunu. Tas ir eh, Žerāna kungs, ir, ir penoloģiskās sadarbības eh, struktūras priekšsēdētājs Eiropas padomē. Uh, un, eh, pēc, un ar viņu kopā ir arī Taņevs kundze, Eiropas padomas eh, sekretariāta pārstāvi. Eiropas padomē ir ļoti liela pieredze tieši veicinot cilvēku tiesību standartu ievērošanu cietumās, un Eiropas padomas darbs šajā ziņā ir ļoti svarīgs arī Eiropas Savienības dalībvalstī. Tad es ar prieku došu vārdu mūsu runātājiem. Es lūdzu, lai jūs iekļaujieties desmit minūtēs. Vispirms došu vārdu Žerāna kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētē. Un eh, savu kolēģu vārdā, Tānevs kundzes vārdā, es gribēju teikt paldies jums visiem un Eiropas parlamentam un šai komitejai, um, Libe komitejai eh, par šo iespēju jūs uzrunāt šodien Mēs runāsim šodien, pasēsim par to, kā e, darbojas penoloģiskā sadarbības padome, kas strādā Eiropas padomes ietverā, un mēs fokusēsimies tieši uz cilvēktiesību un attiecīgi cilvēcīgu apstākļu nodrošināšanu ieslodzību vietās. E, tad e, mūsu prezentācija, kamēr iedegās viss šeit uz ekrāna, Es pats esmu īrijas probācijas dienesta direktors un um, nu, pēdējos divus gadus es arī esmu Eiropas padomas penoloģiskās sadarbības padomas priekšsēdētājs. Mēs nedaudz vairāk pēc tam pastāstīsim par penoloģisko sadarbību. Un mēs var, sadalīsim šo prezentāciju ar tā, Tāneris kundzi. Došu vārdu Elīnai. For... Paldies! Paldies par uzaicinājumu uzrunāt Eiropas parlamentu. Un tik tiešām atzinīgi vērtēju šo te sagatavoto tekstu. Tur ir runa par visiem pastāvošiem instrumentiem, par tiesu praksi un visiem galvenajiem jautājumiem saistībā ar apstākļiem cietumos. Eiropas padomēji eh, dzīves apstākļi cietumā ir eh, bijuši aktuāli jau kopš 60. gadiem. Nu, un eh, pašai situācija ir tāda, ka mums ir eh, standartu noteikšanas struktūra, ir monitorings un ir arī palīdzības darbības ar dažām valstīm. No standartu noteikšanas viedokļa tad ministru komitejai ir tā, kas eh, brīvi pieņem dažādus aktus. Mums eh, ir tikai rekomendācijas attiecībā uz brīvas eh, atņemšanas vietām, nekā saistoša nav. Ir politiska apņemšanās kaut ko darīt, bet juridiski saistoša instrumenta nav. Nu, un, šis te teksts, ko ir izstrādājis padomu par penoloģisko sadarbību, ekspertu līmenī dažādās jomās Tāpat ir arī vadības komiteja. Un eh, pēc tam, kad eh, tās abas ir savu darbu paveikušas, ministri apstiprina dokumentus. Šajā gadījumā eh, ļoti interesanti ir tas, ka ir sinerģija starp standartiem un monitoringa mehānismiem. Cilvēktiesību tiesa par spīti tam, ka mums nav saistošu instrumentu par ministru komitejas rekomendācijām runā kā par vienīgajiem pastāvošajiem standartiem. Nu, tādējādi tie iegūst tādu kvazi saistošu raksturu eh, attiecībā uz tām valstīm, par kurām ir pieņemts kāds spriedums. Tāpat ir konvencija par spīdzināšanas izskaušanu. Tā arī līdzdarbojas standartu noteikšanā un sasaucas ar eh, ministru komitejas standartiem. Ir arī parlamentārā asamblēja, kam ir savi uzraudzības mehānismi, un, protams, ministru komiteja, kas kontrolē to, kā valstis īsteno tiesas nolēmumus. Un šīs te uzraudzības iestādes pārskata dažādus noteikumus. Šobrīd mēs pārskatām Eiropas cietumu noteikumus. Uh, Mums ir arī sadarbības aktivitātes, un šeit uh, būtiska loma ir Eiropas Savienībai. Daudzas aktivitātes, kur ir iesaistīts Austrum Eiropas valsts un Turcija, nereti tās ir uh, kopīgas programmas, ko finansē daļai arī Eiropas Savienība. Mēs sadarbojamies šeit praktiskajā īstenošanā. Penoloģiskā sadarbības padome tika radīta 1980. gadā kā konsultatīva struktūra Eiropas kopienā Kopš 2011. gadā tā ir starpvaldību komiteja ar darba grupām, ir deviņi vēlētie biedri. Nu, piemēram, mūsu priekšsēdētājs ir vēlēta persona, un viņi var neatkarīgāk paust savus viedokļus, netik daudz to visu saistot ar savas izcelsmes valsts politiku. Un uh, katru gadu notiek arī plenārsēde, visi 47 dalībvalstis tiekas, uh, Un eh, tieši tā arī tiek izplatīta informācija un eh, dibināti jauni kontakti. Un galvenie juridiskie standarti, ko ir izstrādājusi Eiropas padome, izmantojot CCCP, ir, eh, nu, minēšu vairākus piemērus Eiropas uh, cietuma noteikumi izstrādāti 2006. gadā, Eiropas noteikumi kopienas sankcijām un pasākumiem, tie pavisam nesen ir tikuši pārskatīti. Un cerams, ka tie tiks arī apstiprināti un pieņemti turpmākajos pāris mēnešos. Eiropas probācijas noteikumi no 2010. gada, Eiropas noteikumi mazgadīgajiem likumpārkāpējiem 2011. gadā pieņemti, un mums šķita, ka uh, būtu vērts uzdot vēl kādu jautājumu, pie kā atgriezīsimies vēlāk, vai ir eh, tagad īstais brīdis eh, pienācis eh, saistošai Eiropas cietumu hartai. Tā ir iniciatīva, kas parādījās aptuveni 2004. gadā pēc Eiropas parlamenta iniciatīvas. Nu, dažādu iemeslu dēļ lietas toreiz uz priekšu nevirzījās, bet varbūt, ka mm, mēs varētu pie tāda kristies tagad. Runājot par uh, <clears throat> PCCP pašreizējiem uzdevumiem. Mēs izstrādājam dokumentu, vadlīnijas vai standarti par bērniem, kuru vecāki atrodas cietumā. Tādu bērnu Eiropā ir vairāki miljoni. Nu, kā jau es teicu, tad mēs strādājam arī pie tā, lai pārskatītu Eiropas uh, cietuma noteikumu, noteikumiem pievienotos komentārus. Gribam arī aktualizēt eh, rekomendācijas par eh, mediāciju starp eh, cietušo un likumpārkāpēju. Un tāpat grupa katru gadu organizē cietumu un citu brīvības atņemšanas vietu vadītāju konferenci. Tas ir kas vairāk nekā konference. Faktiski tā ir iespēja reizi gadā visiem cietumu vadītājiem 47 dalībvalstīs sanākt kopā. Un šī iespēja tiek izmantota kā izdevība turpināt jau aizsākto darbu. Un tā ir arī iespēja izplatīt jaunāko informāciju, jaunākās rekomendācijas un ieteikumus. Elena īsumā pastāstīs arī par uh, spējas statistiku par uh, cilvēkiem, kas dzīvo cietumā. Un jāsaka, ka šī statistika demonstrē lieliskas iespējas a, attīstīt labāko praksi un standartus, a, balstoties uz faktiem un statistiku. Un viens no dokumentiem, ko esam a, noslēguši pagājuši gada, tie vēl vien ir ļoti aktuāli visā Eiropā tie ir saistīti ar radikalizāciju un pievēršanu vardarbīgam ekstrēmismam. Ne tikai cietuma, cietumnieku vidū, bet arī plašākā sabiedrībā jau īpaši ieskarot cilvēks, kam ir noteikts pārbaudas laiks. Šajā attēlā ir redzami nelieli piemēri statistikai Šāda statistika tiek vākta jau 30 gadus, un aptuveni 15 gadus tiek vākta arī statistika par eh, tādiem cietums, tādiem sodiem, kas neietver brīvības atņemšanu. Jaunākā statistika ir no 2015. gada. Eh, mēs eh, datus ievācam gadu vēlāk, tā lai mums būtu iespēja datus vākt kalendārā gada griezumā un analizēt datus. Vēl ar vien 33 40% no 45 dalībvalstīm saskaras ar pārmērīgu ieslodzīto skaitu. Un vēl jau satraucošāk ir tas, ka 12 valstis jau vairākus gadus saskaras ar pārdzīvotību cietumos un nekas nemainās. Austrum Eiropas valstis ir ievērojami samazinājuši aiz ieslodzīto skaitu. Uh, bet, nu, viņam vēl ar vienu cietumnieku skaits ir ļoti liels pretstatā kopējiem sabiedrības iedzīvotāju skaitam. Jāatzīst gan, ka pārapdzīvotība cietumos ir problēma gan rietums austrumos, gan rietumos, un situācija nemainās par spīti centieniem kaut ko darīt lietas labā. Tiesu darbība un dažādi citu veidu sodi tiek izmantoti, piemēram, Runājot par ārvalstniekiem, redzēt, ka ir vairākas valsts, kas saskaras ar a, situāciju, kad arvien vairāk ārvalstnieku nonāk cietumos. 26% ir Eiropas Savienības pilsoņi no šiem te ieslodzītajiem ārvalstniekiem. Tā kā daudzas valstis nav Eiropas Savienības loceklis, savukārt eh, viņu valsts piedarīgie tomēr nonāk Eiropas Savienības cietumos situācija ir mazāk um, kritiska. Pirmstiesas situācijā tur um, mazāks skaits, tātad tikai viena trešdaļa ir ārvalstnieku. Valsts, kas saskars ar vislielāko ārvalstnieku skaitu cietumos, ir redzamas attēlā. Nu, tad uh, šajā slaidā ir redzamas ieslodzījuma izmaksas. Tās ir ļoti lielas - 21 miljārds eiro. Tas ir balstīts uz reālajiem izdevumiem, nevis paredzētajiem budžetiem. Vidējais apjoms, ko izmaksā viens ieslodzītais dienā Eiropā, ir aptuveni 100 eiro. Protams, pastāv milzīgas atšķirības starp valstīm, ņemot vērā IKP atšķirības. Šie ir tikai daži skaitļi, kas eh, ilustrē spējas statistiku. Mhm. Nu, un šī statistikas vākšana ir tiešām ļoti nopietnas uzdevums. Viss tiek rūpīgi pārbaudīts, tiek uh, analizēts liels datu kopums, un tagad mums ir kopīgs projekts ar Eiropas Savienību, proti īstenot pētījumus par uh, pirmstiesas aizturēšanu un ārvalstniekiem. Mums būs sanāksmes arī ar nacionālajiem uh, korespondentiem, lai runātu par datu vākšanas eh, metodēm un to, kā iegūt salīdzināmus datus. Nu, un mēs ceram, ka šis uzdevums tiks eh, turpināts nākotnē un eh, datu kvalitāte tikai augs. Nu, un visbeidzot, nākamajā slaidā esam uzskaitījuši dažus no izaicinājumiem, ar ko saskaramies. Ļoti bieži šajā darba jomā, ja runa ir jo īpaši par cietumiem, uh, nu tad eh, ļoti lielā mērā koncentrējamies uz uh, fizisko vidi, tātad būvējam lielākus, labākus, ietilpīgākus cietumus, bet nereti izaicinājumi šajā jomā nav tik daudz saistīti ar uh, ēkām un citiem fiziskiem parametriem. Lielākie izaicinājumi ir neredzami, tātad kultūra cietumos, uh, saistību uzņemšanās, sadarbība. Nu, tās vērtības, ko mēs gribam attīstīt un popularizēt ieslodzījumu vietās, kā mēs um, pārvaldam cilvēkus un kāda ir sadarbība starp organizācijām un to iekšienē. Nereti ieslodzītie pazūd no sabiedrības uzmanības loka, un arī politiskā ziņā tie reti, kad ir prioritāte. Eiropā ir ļoti dažādas juridiskās sistēmas, dažādas tradīcijas, no nu, ekonomiskā situācija, jo īpaši jau pēdējos pāris gados mm, daudzās valstīs ir bijis e, milzīgs izaicinājums. Tā rezultātā ēkas tiek nolaistas, e, tiek samazināts personāla skaits un tam līdzīgi. Politiskais spiediens jau tika minēts, un e, sabiedrībā rodas vēlas no noziedzības. Nereti rodas vēlme sodīt bargāk nereti trūkst aģentūras sadarbības a, dažādos līmeņos. Un pēdējā lieta, ko es gribēju pateikt, lai atgrieztos pie tā, ko teicu jau iepriekš, par to, ka varbūt tagad ir īstais brīdis, lai nāktu klājā ar saistošiem Eiropas vietu noteikumiem hartas formā. Nu, tas varētu nest labumu ne tikai ieslodzītajiem, bet arī cilvēkiem, kas strādā ieslodzījuma vietās un plašākai sabiedrībai kopumā. Paldies! Grazie. Ringrazio molto i primi du. Paldies. Tiešām liels paldies pirmajam runātājiem mūsu panelī. Runājot par pamatiesību ievērošanu un ieslodzījumu apstākļiem. Jāsaka liels paldies par paustajiem viedokļiem. Un tagad esam nonākuši nu, līdz nākamajam jautājumam, proti mazaizsargātas personas cietumā. Došu vārdu arī Kotino, kura ir juriste eh, Franču nodaļā starptautiskajā observatorijā. Tā ir bezpējas organizācija, kas eh, popularizē cilvēka cieņas un eh, pamatiesību ievērošanu cietumos. Un tagad mēs dzirdēsim par uh, mazaisargātu personu situāciju cietumos lūdzu Kretenau kundze. Paldies par iespēju piedalīties šajā sesijā, tā ir ārkārtīgi interesanta. Nu, es domāju, ka es nevaru tā uzreiz ķerties varbūt pie uh, jautājuma par mazaisargātām personām. Jāsaka, ka Francijā ir ievērojams ieslodzīto skaits, un uh, mēs redzam, ka šeit līdzsakus citiem jautājumiem ir jādomā arī par mazai sargātu personu situāciju. Francija, uh, līdzīgi kā citas valstis, saskars ar uh, pārapdzīvot citu cietumos. Vairāk nekā 62 tūkstoši cilvēku pagājušajā vasarā bija ieslodzīti. Uh, Un nereti tūkstošiem cilvēku vispār ir eh, jāguļ uz grīdas, jo vietu nav. Nereti vienvietīgā kamerā mēģina iespiest divus, trīs un pat vairāk cietumniekus, nu un tad eh, gultu visiem nepietiek. Nu, lūk, šī gada 1. janvārī bija vairāk nekā 60 tūkstoši aiz, ieslodzīto. Nu, un uh, ir skaidrs, ka pārapdzīvotības problēma ir reāla, jo ir uh, pārāk daudz uh, ieslodzīto vairāk nekā vietu cietumos. Nereti runa ir par īsiem cietumsodiem, mazāk nekā vienu gadu ilgiem. un numerus clausus euh, de fait. C'est-à-dire qu'en général, on n'affecte pas plus de personnes qu'il n'y a de place. Nu, protams, sanāk, ka tiek eh, vienā telpā uzturēts vairāk personu nekā faktiski ir šo vietu. Un eh, sanāk šis pārpildījums ir par 140% atsevišķās aizturēšanas telpās. Eh, bet caurumā rādītājs 120%. Līdz to um, šis ir neizturams uh, blīvums un pilnīgi intimās telpas trūkums. Uh, arī ļoti vāju vispār pieju kaut kādām uh, higienas uh, iespējām vai arī privātām laikam un nedaudz arī kustībām, kas ir visu laiku ļoti ierobežots. 24 stundas šiem cilvēkiem visu laiku jāuzturas ir savā mm, ieslodzījuma telpā. Līdz ar to mēs skatāmies arī, protams, šie dažādi veidi aprēķini, kas ir veikti, domāt tīri teorētiski, bet nav ņemts vērā statistika, kas ir par reālo situāciju. Un šāda situācija ir zinām vairākus gadus no vietas. Jau 90. gadā mēs redzējām, ka bija īstenībā uh, bija šis pār, uh, paliek brīvums, kas sasniedz pa 124%, un šī situācija nav uzlabojusies kopš 90. gadā. Turklāt uh, tas bija papildus uzdevums, lai ņemtu vērā arī e, plānojot turpmākās jaunās cietums. Bet mēs redzam, ka no nu, plānotiem 79 apcietinātājiem uz 10 tūkstošu izdzīvotājiem tagad īstenībā reālais skaits ir 105. Un uh, tas ir daudz uh, lielāks rādītājs nekā bija sākotnēji plānots, un tad šis aizturēšanas rādītājs ir stipri pieaudzis. no otras puses nevarētu teikt, ka valstī ļoti pieaugusi noziedzība. Tad īstenībā tad ir jāskatās, kādā veidā ir mainījusies valsts likumdošana un kuras personas tiek pakļauts aizturēšanai un apcietinājumam. It kā, protams, parādās atsevišķie noziedzības veidi, kas samazinās, ka, piemēram, mm, slepkavības eh, zādzības un arī samazinājusies fiziskā, fiziski uzbrukumi. Vēl šeit arī mēs konstatējam, ka te nav runa tik daudz par nosiedzību, kas nosaka uh, apcietināšanas uh, rādītājs, bet drīzāk tā tiešām ir visi krimināla uh, sodu politika. Un mēs redzam, ka visu laiku pieaug dažāda veidā izdarītie noziedzīgie nodarījumi, kas tiek pakļauti apcietinājumam. Tad, protams, mēs runājam arī par arī agresīvu uzvedību un arī dažādu veidā uh, cilvēku pat tuvinošanās viens ēkas ietvaros tiek uzskatīt dažkārt par jau kriminālu sodumu pārkāpumu. Mēs redzam, ka līdz ar to arī pieaug vispār arī mm, piespiesto sodu ilgums. Un šis uh, arī tā kā pretpasākums, kur bijuši atsevišķie likuma grozījumi 2006. gadā par atsevišķiem tiesību normu grozījumiem, kas bija daļa arī no vēlēšana kampaņas, kur mēs runājam par īpaši arī recidīvu gadījumiem. Un tad, ja tiesnesis arī noraidītu uh, pārskatu iespēju, um, tomēr tas līdz šim nedarbojas, nu, kādā ziņā tas arī neatrisin šo pārdzīvotības problēmu cietumos. Tālāk uh, mēs redzam, ka pirmos trīs gados, kopš ir veikts šīs likumdošas izmaiņas, īstenībā uh, Pieaugums arī tāpat apcietnām skaitā ir bijis par 1,6 koeficientu, salīdzinām ar 2010. gadu. Jeb, um, nu, kopš jaunais likums stājas spēkā, šis pieaugums ir bijis par 4%, jeb 4000 ieslodzīto ik gadus papildus. Un tā kā arī parādās, protams, arī gan toksikomānu, narkomānu dažādu veidu problēmu, vēl pieaugums un arī pagaidu aizturēšana ir stipri izplatītāka nekā agrāk pēdējo desmit gadu laikā. Mums īsti nav īsti precīzi pieejama statistika, kas izskaro šo situāciju, bet daļai mēs redzam, ka šis pieaugums uh, arī iesaistīti arī par um, noziedzīgumu nodarījumu saistībā ar terorismu. Bet mēs vismaz redzam, ka gluži terorismu draudu neizskaro. Viss parasti ir tā, ka tiesneši vienkārši vairāk no pagaidu aizturēšanu kā mm, mm krimināla vajāšanas līdzekli. Un līdz ar to mēs redzam, ka tas ir arī šo papildus problēmu. Otrs ir arī, ka mm, alternatīva varētu būt izmantot vairāk uh, elektroniskās aprots, bet nu, tas nav īsti vēl plaši ieviesta praksē. Šobrīd tas ir 400 uh, personas, kas ir pakļaut šādam um, uh, kriminālu vajāšanas pasākumam. Nu, otrs ir, ka mēs skatāmies arī paralēli citās valstīs, kur tīri ir samazinājušies uh, iedzīvotāju uh, apcietināto personu skaits. Piemēram, Nīderlandē un Itālijā, kas ir reaģējuši uz Eiropas cilvēktiesību lēmumu, cilvēktiesību tiesas lēmumu un, un līdz to ir veikušas nozīmīgas izmaiņas savā sodu izciešanas sistēmā un tādā veidā viņiem ir izdevies samazināt ieslodzīto personu skaitu. Un tam, protams, vēl papildus skatāmies arī Skandināvu valstis. Jau es nodrošinās tradicionālu uh, samazinājumu jau 50 gadu garumā, tagad nosakot uz 1000 iedzīvotiem ir tikai 55, 55 uh, ieslodzītiem. Un, protams, ka viņu sistēma līdz to sev pierādījusi, ka ļoti stabila. Un tad arī kriminoloģijas pētījumi, kas tiek veikti visā Eiropā, um, reāli ņem vērā arī sabiedrisko rīcību politiku, kas ir īstenots un kas tiek veiktas kā reformas. Uh, Un mēs redzam, ka atsevišķās, protams, problēmas, kas, diemžēl, veicina recidīvismu, kas uh, grāv arī sociālos tīklus, ģimenes saiknes, uh, kur tiek arī grautā ieslodzīto personu psihiskā un garīgā veselība. Tāpat arī viņi bieži vien nonāk kriminogēnu citu ļaunu personu ietekmē. Un tā kā ļoti arī daudz citu papildus vēl. Tā kā Francijā īstenībā arī piecu gadu periodā a, 53% no tām personām, kas ir izgājušas no cietuma, atkal to ir recidīvu. Nu, bet um, kaimiņvalstīs, piemēram, tas ir bijis 47,5%. Tādēļ Francija plāno celt jaunus cietums, lai samazinātu šo blīvumu, ieslodzīto blīvumu. Nu, droši vien, ka mums neizdosies visu atrisināt, kāds ir noteikts, bet jau arī skatāmies 2005. gada problēmām. Ja 2015. gadā ir konstatēts šīs eh, jaunās prasības, Tātad šobrīd plānos, ka būs jauns 2020 tūkstoši ieslodzījumu vietu un tad iznodrošinātu, kā tas ir nodrošināms 115 ieslodzītiem uz 1000 iedzīvotājiem. bija jau kopš 87. gada zināmas daudzās problēmas, ir bijušas vēl samilzušas, vēl vairākas sodu izciešanas vietu pārvaldē. Mēs visu laiku esam balsījušies privātās publiskās partnerības modeli, šis ir līgums, kas ļauj valstī arī um, būvēt neaizņēmumos kredītus, bet vēlāk arī neuzsākt kredītu procents, bet vēlāk tad veicot šīs nomas maksas 20 gadu garumā. Nu, kopējais tas kredīts tad sanāk, ka jūs maksāt 2-3%, un tas ir nopietns iegūms ilgtermiņā. Bet šobrīd jau uzskats milzīgs parāds - 6,3 miljardi eiro par iepriekš veiktajiem būvdarbiem. Tā kā mēs varam sagaidīt jau, ka pavisam drīz tas sasniegs 7,8 miljardus. Tātad ir papildus un arī par uzturēšanas kārtību. Un, nu, tā, mēs esam, ka īstenībā, protams, ka līdz šim valsts ir nospējis novērst tikai pusi no nepieciešiem līdzekļiem. Un šī problēma arvien sāsinās. Um, mēs redzam, ka turpmākajā budžeta plānā 2017. gadā nav paredzēts nekāds papildus um, līdzekļu piešķīrums uh, cietumu uzturēšanai, kur nu vēl nemaz nerunāt par cietumu celtniecību. lai gan arī Eiropas padomas noteiktajām arī rekomendācijām skaidri noteikts, ka jābūt vismaz astoņu dienu gadā aktīvai darbībai. Tas, protams, netiek ievērots. Un arī sodīsiešanas eh, vietās noteikti būtu jākāpina šis aktivitāšu līmenis, bet tas ir ļoti zems rādītājs šobrīd. Šobrīd par izglītību. Mēs redzam, ka 5 personas 100 aizsniedz, nu, 2 no 4 ministriem var baudīt kādu izglītību. Nu, īstenībā tas ir ļoti zems rādītājs arī par dažādu veidu kvalifikāciju celšanu. Iespējams, nemanājot. 23% no aizturētām personām ir um, analfabēti, jeb ar uh, grūtībām lasīt, un 75%, protams, nā, ir sasnieguši labākajā gadījumā pamatu izglītību. Nemaz nerunāt par cilvēkam, kur tiešām, kam vispār nebūtu īsta vieta cietumā. Mēs jau gadiem ilgi par to runājam, bet nekas šajā gadījumā nav risināts. Tātad mēs runājam par psihiatriski slimiem cilvēkiem. Bieži vien tā kā trūkst vietu psihiatriskajās slimnīcās, viņi tiek ievietoti cietumā. Un šobrīd nav paredzēta nekāda izrā, alternatīvā iespēja, kā nodrošināt uh, sabiedrisko mērogu tādu atbalstu ja publisko psihiatriju, un tādēļ šīs personas nonāk uh, cietumā. Un vienīgais, ko mēs varam piedāvāt, ir šo psihisko īpašu aprūpi cilvēkiem, tad īpaši aprīkot tas uh, kameras, bet tas neatrisina viņu ārstēšanas problēmu. Tā arī pa, tāpat arī cilvēki, kas izcieš īsodus. Īst Ja mēs skatāmies arī uz tam sodu, ja disciplinārajām iestādēm, mēs redzam vairāk nekā 4000 cilvēki ir mazāk par 5 gadiem. Un ja mēs skatāmies tālāk, ko saka likums, viņš nosaka, ka īstenībā šīm personām, kas ir mazāk nekā 10 gadus, viņiem varētu arī noteikt arī atbrīvotus sodus bet mēs redzam, ka īstenībā to nepiemēro, uh, lai gan 80% gadījumu to varētu darīt. Tad mēs runājam arī par disciplinārām iestādēm. Bet uh, likumdošana norāda, ka īstenībā, ja ir šīs uh, sots mazāks par diviem gadiem, tad viņam nevajadzētu īsti atrasties tajos pašos cietumos, bet gan tam būtu tāda vieglā režīma cietumiem, kas, diemžēl, nav pieejami. Tas ir viss šobrīd. Grazie, grazie alla signora Cretenot, che non è stata... Paldies, Kotonu kundzei. Jāsaka, jūs teiktais bija ārkārtīgi aizraujošs. Visi jūsu sniegtā informācija par uh, mazais sargātiem cilvēkiem cietumos bija ārkārtīgi noderīga. Jūs norādījāt uz uh, dažādajām problēmām nozarē, un tagad es gribētu vērsties pie Soņas Snukenas. Viņa mums pastāstīs par kādu vēl ļoti būtisku jautājumu, proti rehabilitāciju un atgriešanās sabiedrībām. Viņa ir krimināltiesību profesore Briseles Brīvajā universitātē. Viņa ir strādājusi arī Eiropas eh, spīdzināšanas apkarošanas komitejā un ir eh, piedalīsies arī Eiropas padomes eh, penoloģiskās sadarbības jomā. Lūk, vārds Soņai. Lūdzu. Paldies! Pirmkārt, jau es gribētu teikt paldies par to, ka esat mani uzaicinājuši. Paldies, ka man ir uh, iespēja pārunāt šo ļoti svarīgo jautājumu, kas, uh, mūsuprāt, ir tāds, par ko būtu jādomā visiem. Tātad tā, uh, bijušo ieslēdzīto atgriešanās sabiedrībā. Apakšnosaukums šim jautājumam ir cilvēka cieņa un kopienu drošība, sabiedrības drošība. Uh, abas šīs lietas var savstarpēji integrēt, runājot par um, rehabilitāciju un reintegrāciju. Tad, kad kāds nonāk cietumā, pēc tam, kad ir izdarījis likuma pārkāpumu, tad sabiedrībai šķiet, ka viss ir kārtībā, viņi ir drošībā, bet uh, lielākā daļa ieslodzīto jau kaut kādā brīdī atgriežas sabiedrībā. Līdz ar to visu interesēs būtu zināt, kā tad notiks reintegrācija. Uh, Mēs zinām, ka svarīgi ir pakāpeniska reintegrācija, tā lai nebūtu tā, ka ieslodzītais no ļoti stingra režīma pēkšņi nonāk tādā jaunatrastā brīvībā un sabiedrībā. Līdz ar to arī ir ļoti svarīgas sagatavošanās reintegrācijai. Eiropas Savienības cilvēktiesība tiesa uh, Arvien vairāk pēdējos gados ir norādījusi uz to, ka reintegrācija ir ārkārtīgi būtiska brīvības atņemšanas daļa. Mums nav laika slīgt eh, detaļās, bet eh, ir jau tiesā skatītas ļoti interesantas lietas, kur tiesa, piemēram, jau 2002. gadā ir eh, norādījusi, ka agrīna atbrīvošana un iespēja uz kādu brīdi cietumu pamest ir ārkārtīgi būtiskas reintegrācijas um, daļas pat um, gadījumos, kad ir pastrādāti nopietni noziegumi, smagi noziegumi, jo Jo īpaši jau šādus te smagākus likuma pārkāpējus nevar gluži vienkārši palaist sabiedrībā bez nekādas virzības un um, ieteikumiem. nacionālajām iestādēm būtu jābūt iespējai piešķirt ieslodzītajiem agrīna atbrīvošana, ja visi nosacījumi tiek izpildīti. Vēl jo vairāk jau, ja runa ir par uz mūsu ieslodzītajiem, to skaits visās valstīs ir pieaudzis. Uh, Nu, tad, ja mūža ieslodzītajam eh, nav nekādas iespējas piešķirt eh, agrīnu atbrīvošanu, tas pārklā, pārkāp trešo pantu, kur ir noteikts, ka cilvēkam ir tiesības uz cerību. Tas nenozīmē, ka visi uz mūža ieslodzītie būtu jāatbrīvo, bet, nu, ikvienam šādam ieslodzītajam ir tiesības uz objektīvu viņa lietas pārskatīšanu. Mm, jābūt vismaz iespējai viņam uh, aizstāvēt uh, argumentus par labu atbrīvošanai. Protams, ir cilvēki, kas ir pārāk bīstami, kurus nekad nedrīkstētu atbrīvot, bet vismaz būtu jābūt iespējai pārskatīt lietu. Nesen apvienotajā karalistē bija lieta tiesā nonākusi par šo, bet, nu labi, mums nav laika iedziļināties tajā visā. Nacionālo iestāžu pienākums ir uh, nodrošināt ieslodzītajiem tādu režīmu cietumos, kas viņiem ļauj pašiem rehabilitēties. Tas, protams, nav, tas nav saistības attiecībā uz rezultātu, bet gan uz līdzekļu nodrošināšanu. Šeit runa ir par to, kā būtu jāizskatās Eiropas cietumiem, ja mēs uzskatām, ka nu, viena no ļoti būtiskām cietuma režīma daļām ir reintegrācija. Nu, piemēram, mērī lietā ir norādīts, ka saskaņā ar trešo pantu uh, Nu, un, kā mēs zinām, tad trešais pants pilnībā aizliedz jebkādu pazemojošu attieksmi un spīdzināšanu. Nu, tad eh, aizturēšanas vietās apstākļiem ir jābūt tādiem, kas eh, ļautu eh, ieslodzītajiem pašreabilitēties. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir cilvēka cieņas pamatelements. Nākamajā slaidā ir informācija, par kuras neko detalizētāk nevarēšu pastāstīt. Un tur ir uh, laika trūkuma dēļ, eh, bet, nu, mani kolēģi jau ir minējuši eh, vairāk vai mazāk šos jautājumus. Es gribētu koncentrēties uz to, ko tad nozīmē reintegrācija. Un to minēja arī mana kolēģe no cietuma observatorija. Mums ir jāņem vērā rakstura lielumi, kāda ir eh, ieslodzīto ko, kopienā. Jāskatās arī, kādi cilvēki nonāk ieslodzījuma vietā, un kādas ir viņu pazīmes, un kā šīs pazīmes kopdarbojoties rada ietekmi. Ir jāskata jautājums saistībā ar sagatavošanu ieslodzītā atbrīvošanai, jo, nu, gan kaut galā reintegrācija ir tāds eh, divvirzienu ceļš. Ieslodzītajiem ir jācenšas uh, integrēties no jauna sabiedrībā, un sabiedrībai savukārt ir jāpieņem šis cilvēks. Mēs zinām, ka ieslodzītie nereti nāk no zemākiem sociāliem slāņiem, viņiem nav daudz izglītības, nereti runa ir par etniskajām minoritātēm un ārvalstniekiem. Viņi ir vairākumā jau īpaši jau Rietumē Eiropas ieslodzījuma vietās. Daļai tas ir saistīts ar uh, sodu piespriešanas eh, elementiem. Mēs zinām, ka piespriežot sodu, pats būtiskākais ir eh, nodarījuma smagums. Tas ļauj tiesnesim izvēlēties piemērotāko sodu, un ja runa ir par eh, smagu likuma pārkāpumu, nu, tad eh, tas ir attīstījies laika gaitā. Piemēram, vardarbīgi uzbrukumi vienmēr ir eh, bijuši eh, uzskatīti par smagu nodarījumu, bet citas lietas mainās. Kādreiz narkotiku tirzniecība, prostitūcija, un tagad šādas jomas ir nomainījis terorisms. Jādomā par to, to kādas sekas ir brīvības atņemšanai. Pārsvarā tas nozīmē darba trūkumu, ļoti trauslas ģimenes saites. Ja cilvēks nāk no mazai sargātas etniskās grupas, ja viņam nav, piemēram, likumīgas uzturēšanās adreses, visi šie elementi palēlina iespējas nonākt ieslodzījuma vietā. Pat, ja likuma pārkāpums nav īpaši smags. Lūk, tā kā, nu, ied, ieslodzītie nav sabiedrības eh, tāds, tā taisnīga reprezentācija. Tā ir eh, atlase, eh, kas ir balstīta uz īpašiem apstākļiem. Runājot par ieslodzītījumu vietām, nerad tiek runāts par normalizāciju, par to, ka dzīvē cietumā ir jāšķiet iespējami normālai. Uh, ir bijuši arī pētījumi par eh, ieslodzījumu vietu nodarīto kaitējumu. Tad, kad eh, cilvēki nonāk cietumā, viņi nereti jau nāk no mazais sargātas vidas, un nereti būšana cietumā to tikai pasliktina, piemēram, sociālā iztumtība, kas tikai pieauga ieslodzījuma laikā. Cietuma režīma normalizēšana nozīmē to, ka mums būtu jākoncentrējas uz to, kāda veida eh, prasmes un uh, nodarbinātības iespējas ir nepieciešams šai te īpašajai sabiedrības grupai. Un ir rūpīgi jānodrošina tas, lai normalizācijā būtu ņemtas vērā šīs te īpašās pazīmes. Mēs nevaram gluži vienkārši, kā parastajā vispārējā sabiedrībā, piedāvāt skolas un iespējas strādāt. Mums tas ir jāpielāgo ieslodzīto vajadzībām. Kā jau es teicu, reintegrācija ir saistīta ar cilvēku cieņu, un tā pašā laikā tā ļoti cieši saistīta ar uh, recidīvismu novēršanu. Mēs redzam, ka pēdējos 25 gados ir atzimusi pārliecība un ticība dažādās programmās, uh, rehabilitācijas, reintegrācijas programmās. Pastāv vairākas skolas, uh, mums ir riska nepieciešamības atbildes reakcijas skola Te runa ir par kognitīvās uzvedības eh, programmām, tas varētu būt risinājums daudz iedzīvo ieslodzīto gadījumā. No otras puses, eh, nereti tiek eh, pārmestas tas, ka pārlieku koncentrējamies uz risku un savukārt citi modeļi, piemēram, labās dzīves modelis, um, attīsta ieslodzīto stiprās puses un programmai um, veicas labāk, ja ieslodzītais spēja paust arī savas stiprās puses, ne tikai vienmēr dzirdēt par tiem visiem riskiem, ko viņš rada sabiedrībai. Un eh, visbeidzot, eh, zinātniskajā literatūrā ir uzsvērts, ka pretēji tam, kā varbūt mums eh, juristiem ir mācīts universitātē, ir runa par apzinātu izvēli, uh, Un eh, literatūrā ir pierādīts, ka a, eh, kriminālu darbību izveikšana, pārtraukšana ir ilgs process un a, eh, tiesība aizsardzības iestādēm būtu šajā procesā jāpalīdz, bet uh, tam ir nepieciešams zināms laiks, jo nu, ne, nevienmēr cilvēks, kurš ir nonācis ieslodzījumā, uzreiz sapratīs, ka lūk, nav labi tā rīkoties. Jo vairāk nekā simts gadi kriminoloģijas pētījumu ir pierādījuši, ka uh, noziedzības pārtraukšana ir sarežģītāka nekā likuma pārkāpuma izdarīšana. Ir uzsvērts nereti tas, cik svarīgi ir plānot ieslodzījumu laiku. Mm, ideālā gadījumā jau nu, kopš pirmās ieslodzījuma stundas ir nepieciešams strādāt ar ieslodzīto, lai saprastu, kāpēc viņš ir nonācis cietumā un kā brīvības atņemšanu var izmantot visauglīgāk. Tas, protams, ir jāņem vērā Arī tad, ja mēs runājam par īpašo situāciju, kādā ir ārvalstu cietumnieki. Mums eh, laika nav, lai iedzinātos šajā jomā, bet ir arvien pieaugoša eh, ārzemnieku ieslodzīto grupa, kas eh, gal galā atgriezīsies sabiedrībā ārpus mūsu valsts robežām. Ja runa ir par atgrīnu atbrīvošanu, arī tas ir ticis uzsvērts Eiropas padomas instrumentos, tur ir nepieciešams līdzsvars. Uh, ja agrīna atbrīvošana ir pārāk vēla, nu, tad eh, nereti ieslodzītie šādu iespēju nemaz neizvēlēsies, un tā vietā gribēs eh, vienkārši pavadīt visu savu piespriesto laiku cietumā, jo tā varētu būt vienkāršāk. Ir arī būtiski juridiski traucēkļi reintegrācijai sabiedrībā. Un es domāju, ka eh, tā ir joma, uh, kur eh, savu atbildību nesam ir tiesu sistēmai un politiķiem. Ja viņi reintegrāciju uztver nopietni, nu tad ir jādomā par eh, dažādiem ierobežojumiem. Eh, nereti, piemēram, iepriekšējā sodāmība neļauj atrast darbu ne privātā, ne publiskā sektorā. Nereti nav iespēja izmantot arī dažādus pabalstus, tiek zaudētas vecāku tiesības, dažkārt tiek zaudētas tiesības balsot vai kandidēt vēlēšanās. Nu, lūk, un šie varētu būt tie faktori tieši, kas palīdzētu atturēt cilvēku no nozieguma izdarīšanas. Tātad, ja viņam ir darbs, ja viņam ir uh, ciešas ģimenes saites, ja viņam ir iespējas pašrealizēties un gaišs skats nākotnē, tad viņš visticamāk izvairīsies no likuma pārkāpšanas. Ir arī socioekonomiski kavējoši faktori. Piemēram, reintegrācija pretstatā stigmai, ko daudz ieslodzītie turpina nest arī brīvībā. Uh, nerad tiek runāts, ka sots jau sākas tad, kad cilvēks tiek atbrīvots no cietuma, jo viņš saskars šo sociālo stigmu. Atbilstošas nodarbinātības iespējas nerad ir ierobežotas bijušiem ieslocītajiem, un mēs arī redzam, kā sociālajiem izdevumiem ir ietekme uz ieslodzītajiem. Man arī šajā gadījumā nav iespējas iedziļināties detaļās, bet, piemēram, Skandināvijas valstīs kura sociālā nodrošinājuma sistēma un sociālās izmaksas ir daudz lielākas, viņiem ir eh, vismazākais ieslodzīto skaits Eiropā. Un otrādi, tās valstis, kurām eh, sociālajā politikā nekas daudz netiek ieguldīts, eh, tām ir vislielākais ieslodzīto skaits. Nobeigumā varētu teikt, ka ir trīs reintegrācijas sejas. Uh, Pirmā no tām ir institucionāla, tātad eh, sagatavošana reintegrācijai jau tajā brīdī, kad eh, ieslodzītais nonāk cietumā. Te ir runa par rīcības plānu, kurā piedalās arī pats ieslodzītais. Nu, nav nekādu izredzu veiksmīgam iznākumam, ja kaut kas ieslodzītajam tiek uzspiests, viņam neļaujot piedalīties. Prāsmju attīstīšana. Uh, un vienošanās par reintegrācijas mērķiem. Otrā fāze ir struktūrēta atgriešanās sabiedrībā. Šajā fāzē ir nepieciešams risināt pamatvajadzības pārtika, pajumte, finansiālais atbalsts un arī pašās vajadzības ņemot vērā pārunātos vājos punktus. Un visbeidzot ar integrāciju sabiedrībā. Tie ir jāiesaista vietējās kopienas, ģimenes locekļus, uh, lai būtu jebkādas izredzes uz veiksmīgu reintegrāciju. Anglosakšu uh, literatūrā ir ļoti interesants jēdziens. Kādreiz tika runāts par tādu uh, stingru uh, taisnīgumu, tagad tiek runāts par uh, lietpratīgu. Un tas nozīmē, ka cietumi ir ļoti dārgi Un lielu daļu no tām problēmām, ko cietumos mēģina risināt, var atrisināt tikai sabiedrībā un kopienā. Nu, lūk, un tad kāpēc tad mums nerīkoties gudri un eh, līdzekļus virzīt eh, turp, kur problēmas var faktiski atrisināt, tātad eh, sabiedrībā? Grazie, grazie molte, profesor. Paldies. Sniegāns koncepts par jūsu uzrunu. Ar jūsu atļauju. Jāatzīst, ka es arī esmu ļoti nopietni šos jautājumus iedzinājusies, pirms es arī kļuvu par Eiropas parlamentu deputātu. Jūs atsiet tieši par svarīgāko jautājumu, jā. Reintegrācijas iespēju, kas ir iespējama tikai tad, ja piedalās ģimene un sabiedrība kopumā. Tam es ļoti daudz veltīju savu darbu un arī uzmanību, pirms es strādāju šeit. Paldies, ka jūs šodien tik izsmeļoši par to skaidrojat. Turpinām. Tā tu uzklausīsim pieredzi no uh, citas valsts un arī par nedaudz citu rakursu. Tad mēs tā runāsim jau par ličinojo labāko praksi, eh, kriminālsodu izciešanas praksē. Un uzklausīsim Lāršaviku Konkungu. Viņš ir sagatavojis prezentāciju par savu nozīmīgo pieredzi, strādājot cietumos un probācijas dienestā. Viņš savukārt arī strādājis arī pat Irākā. Un paldies, ka jūs šodien varējāt ierasties pie mums. Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies priekšsādātāji par šo ielūgumu. Tad mans atslārs Vērhoms. Es pārstāvu Zviedrijas cietumu un provācijas dienestu. Man jau ir aptuveni 30 gadu pieredze šajos jautājumos. Ļaujiet man pastāstīt, kā tiek īstenot uh, mūsu darbs Zviedrijā. Tātad mūsu dienests cietuma un probācijas dienests SPPS ir valsts iestādē, aģentūra, pakļauti ir tieslietu ministrijai. Mums darbojas kā 9000 darbinieku, lielākā iestāde, var teikt, aģentūra. Un mēs tieši šajā pildām pār cilvēkiem, kas atrod cietumos vai arī iepriekšējā apcietinājumā un vai probācijas režīmā. Un mums ir aptuveni 1600 eh, klientu, kas sēž eh, iepriekš apcietinājuma cietumos, 3800, kas sēž 46 cietumos. Uh, Un mums ir arī 34 probācijas dienesta punkti, kas apkalpo aptuveni 10 800 klientu, kas šobrīd pakļaut probācijas režīmam. Mums nav problēma ar pārapdzīvot jau pārāk lielu blīvumu cietumos. Mums pat beidzamos 10-15 gados ir samazinājies jā, rādītājs, kas pār atkārtot noziegumu izdarīšanu, un līdz to arī kopējais noziegums Cilvēku skaits, kas atrodas cietumos, samazinās pat vien 10%. Tam ir vairāk iemesli, un viens no tiem skaidrojumiem varētu būt šāds. Uh, nu, tas, kā mēs ļoti nopietni strādājam pie tā, lai šie noziedznieki neatkārtot savus noziegumus. Mēs pastāmies uz kopīgo filozofiju, kas pasaka, ka tiesai noteikti katrā ziņā pirmkārt ir jāņem vērā visas iespējamie citi risinājumi Tātad sodi, kas neparedz uzreiz obligātu brīvības atņemšanu. Dažkārt, protams, no tā nevar izvairīties, jo tas ir bijuši ļoti nopietni nocīdzīgi nodarījumi, un tad uh, apcietināms ir vienīgais sots, ko mēs varam šāvā sistēmā tiešām saprast un piemērot. Bet mērķis ar vienu, protams, ir domāt par cilvēku iespējamu reintegrāciju sabiedrībā un par to, kādā veidā tomēr to vislabāk var izdarīt. Mūsu galvenais uzdevums, protams, ir samazināt recidīvu risku. Mēs strādājam tieši tāpēc ar saviem klientiem, ar šādu uzsaukumu labāk atrasties brīvībā. Un tas ir eh, programma, kas spēj uh, arī bijušajiem ieslodzītajiem labāk saprast savu dzīvi atkal brīvībā. Tas prasa individuālu pieju, mēs pieejam individuāli katram, mēs saprotam, ka kāds ir individs, nevis daļa no grupas. Tā daļa arī no cilvēktiesībām. Katram mēs piešķiram tiešām individuālu pieju, mēs izvērtējam viņu profilu no riskiem. Jā, mums ir arī nopietni drošības mērķi, mums ir jānodrošina Eh, tas, ka mm, mūsu klienti neizveic papildus noziegumus, eh, nelieto narkotikas. Mēs līdz to strādājam, balsoties trim galvenajām idejām. Tātad jābūt drošai, efektīvai un cilvēcīgai pieejai. Tātad, ka eh, tiešām būtiskie principi, kas mūs vada un ko esam nostiprinājuši savā krimināla sistēmā. Pirmkārt, kur mēs runājam šī brīvības atņemšana nedrīkst nozīmēt papildus sodu. Pat par sevi jau brīvības atņemšana nopietns sods, tā kā nedrīkstam uzskaut vēl tālākos sodu slāņus. Un mums ir jānodrošina arī tiešām cilvēcīga pieeja. Tā ir uh, pamat izpratne, ko mēs arī jau liekam stingri saprast visiem darbiniekiem. Jā, mēs, protams, esam par drošību. Mēs arī gribam, lai mūsu darbiem, darbam ir rezultāts. Un, um, mēs, protams, tīc to izvērtējam, cik liela drošības pasākuma ir katram klientam nepieciešama. Un arī neaizstāvamies ar pārspīlējumiem. Mm, tātad ļoti diferencējam arī savus klientus vai risks, ka viņi mēģinās padarīt papildus kādu noziegumu. Tad mums ir trīs veida apcietinām iestādes. Un tad nosaka pirmā, otrā, trešā kategorija, un pirmā kategorija nozīmē tādi atvērti cietumi, kurus tad attiecīgi, piemēram, cilvēkiem, kuri eh, vai nu ļoti mazu riska profilu, vai arī kuri jau gatavojas atgriezties atkal sabiedrībā. Un īstenībā tie, tie, mēs arī vienmēr cenšamies turēt mūsu cietums ļoti mazus. Ja? Pats lielākais cietums fiziski tur tikai 500 vietas. Un tas nozīmē, ka arī kameras ir ļoti mazas. Nu, tiešām, kur tāds nepieciešams. Bet parasti mēs cenšamies darīt tā arī, lai tad nebūtu nekad vairāk par 300 klientiem kopā vienā telpā. Mēs vēlamies vienmēr to spēt izkontrolēt šo situāciju un vienlaikus arī, lai spētu viņam nodrošināt individuālu atbalstu. Saprastu, kāda situācija, kas notiek. Tātad mēs strādājam ne tikai konkrēto cilvēku, bet reāli veidojam šo kopīgo vidi. Tādā veidā mēs arī nosakam šo atgūšanās mm, programmu. Mēs spējam līdz to arī ierobežot vardarbību vardarbību, kas ir pilnīgi jāizskauž, arī jāizskauž narkotikas, savādāk mēs nevaram palīdzēt šiem cilvēkiem. Tālāk par drošību, drošības dinamiku. Tur ir vairākas idejas un vairākas lietas. Viena no tām ir tāda, ka darbiniekiem jābūt klātsošiem. Nevar būt tā, ka viņi tikai novēro visu savu stiklu. Darbiniekiem ir jāuztur kontakts, ir jāsniedz atbalsts. Viņiem jāsaprot, var teikt, temperatūra, kas notiek īsti viņu pār, pāraudzības vienībā. Kā es iepriekš teicu, mēs savu darbu balstām uh, arī uz vajadzībām. Kad persona nonāk cietumā, viņš tiek izvērtēts, kāds ir viņa vajadzības. Līdz to mēs konstatējam arī konkrētos riskus. Vai ir vārdarbības risks, vai narkotiku lietošanas risks. Un tāpat arī skatām, kāds ir personas vajadzības. Lai arī pateiktu, kādi ir nepieciešami pretpasākumi. Lūk, tādā veidā mēs varam tad plānot savus pasākums un piedāvāt viņam tiešām tādu palīdzību pārmaiņu programmu. Tāpat arī tas skar provācijas periodu, pēc tam, kad persona jau tika atlaist, izlaist no cietuma. Jā, tad mums ir provācijas darbinieks, kas pavada, kas sekos, skatās, kas notiks šo cilvēku. Mums, protams, ir vairāk pie um, pasākumu, kurus mēs šā gadījumā iznājam. Tad mums ir šīs pusceļa mājas, kurā piedāvām tādu struktūrētu uzturēšanās modeli. Tas nav gluži, ka jūs varat brīdi arī ko vienmēr gribat, bet tas arī vairs nav tā kā cietums. Tad mums ir rehabilitācijas iestādes, protams, kur cilvēki ar vien turpina lietot narkotikas. Tālāk ir šīs ēkas, kuras jūs varat atstāt ar atļauju pa dienu, bet jums tad ir jautājums, vai jūs sākat strādāt, vai jums ir ko ārstēties, vai apgūstat jaunu kādu profesiju. Tad ir arī šī paplašinātā atļauja. Tas nozīmē to, ka jums ir elektroniskā uzraudzība. Tas nozīmē, ka jūs pat varētu jau arī atrasties savā īstajā mājā ar elektronisku aproci, apotīti. Un lūk, jūs atkal tādā veidā pakāpeniski atgriežaties sabiedrībā. Nu, lūk, tā ir iespēja dažiem sākt, atsākt savu kontaktu ar ģimeni. E, tā kā ir daudz un dažāds veids, kā mēs to varam darīt, un tādā veidā samazinām recidīvu risku un rēģējam uz klienta vajadzībām. Mēs arī sagatavojam līdz to cilvēks atkal iznākšanai brīvībā un mazinām recidīvu risku. Nu, tas nav tā vienkārši tā izdomāts kaut kas, tas ir balstīts uz pierādījumiem uz dažādu veidu izpratni par noziedzīgiem nodarījumiem, skatoties, kādu veidu raksturu tie ir bijuši, vai tie ir vardarbīgi, seksuāli vai psihoaktīvās vielas tiek izmantotas. Nu, mēs balstāmies nopietniem pētījumiem, kurus arī iesaistām universitātes. Un mēs, protams, šiem jautājumiem ar vienu turpinām pievērst uzmanību. Uh, Bet paralēli mēs piedāvājam arī mūsu klientiem daudz cits iespējas, kā saka, dzīvot savādāk, arī caur jogas palīdzību. Tad mums arī ir jauns šis instruments, kas ir atbrīvošana no zinām nocījumiem, kad jūs esat izsiet divas trešdaļas no sava soda. Tad nosacīta atbrīvošana ir iespējama tad, ja tad jūs taču izsiet divas trešdaļas no sava soda. Uh, jūs pakļauties uzraudzībai. Vai arī tad jūs saprotat, ka nu, tālāk tad ir cits ceļš un ar probācijas dienas palīdzību jūs jau sākat reintegrāciju sabiedrībā. Kas acī šobrīd desmit tūkstoši cilvēki ir jau šādā režīmā, kāda nosacīta atbrīvošana? un mēs varam arī izvairīties no a, cietuma pārapdzīvotības. Bet tā ir nopietni cits liels daudz ieguvums. Tas ir reāls veids, kā mēs varam šiem cilvēkiem palīdzēt mainīties. Un ko es saprotam ar probāciju? Tā ir kā uzraudzība, tā kā ir alternatīva apcietināmam. Nu, tas parasti ir kā alternatīva, tas nozīmē, ka jūs veicat kādus uh, sabiedrisko labumu mm, darbus. Vai arī jūs pakļaujat, eh, tiek pakļauts ārstniecībai, rehabilitācijai, uzraudzībai. Nu, tad, vai elektroniska uzraudzība, ko es esmu stāstījuši, elektroniska aprots, kas var ilgt sešus mēnešus, un līdz to jūs varat uzturēties savā dzīvesvietā vai arī, piemēram, turpināt mācības. Bet kāda ar vienu ir izaicinājumi? Mēs, protams, sniedzam šos atbalstu, un mēs ar daudz ko strādājam, bet mēs saskatāmies, protams, ar atšķirīgiem sociālajiem nosacījumiem, apstākļiem. Mums ir izdevies panākt, ka recidīvu skaits samazinā, samazinās, tomēr nav jau tā, ka viss notiek gludi. Viena no problēmām ar vienu ir tas, ka Turklāt mums ir ļoti ierobežojuši pasākšajos iepriekšējā apcietinājuma vietās, un tur cilvēki tiek izolēti viens no otra. To pieprasa prokuratūras, nevis cietuma pārvalde. Un tas, protams, nevienmēr ir gluži pozitīvi un derīgi tā kā nopietnas izaicinājums, kā šādu problēmu mm, pārvaldīt. Kaut kā tas prasa arī ļoti daudz papildus resursu un klients uh, un darbinieks. Tad ir psihiskās problēmas. Tur atkal jāpieiet savādāk. Mums ir nepieciešams sagatavot vēl labāk savus darbiniekus. Un tad ir dažādi veidā noziedzīgo grupējumu locekļi bandu, oh, kriminālu bandu piedarīgiem. Mums ir bijuši, nu jā, kas gan ir motociklu noziedznieku bandu dalībnieki vai jaunieši no piepilsētām, kas nekad nestrādājuši, kas nav uzņēmušies nekad nekādu atbildību kas pastrādā kādu noziegumu kopā ar saviem draugiem, ar nelielu grupu. Jebkurā gadījumā šādas struktūrētās bandas, noziedzīgas bandas, mums ir grūti saprast, kā tas īsti funkcionē un kā viņam palīdzēt. Nu, lūk, tas arī viss man atvēlētais laiks. Paldies par uzmanību! Grazie, grazie, grazie anche al dottor. Lies paldies Vithoma kungam. Es eh, esmu ļoti pateicīga visiem runātājiem. jo runātēji mums izskaidroja situāciju cietumos, stāstīja, kā darbojas Eiropas padomes eh, cietuma uzraucības sistēma, kā darbojas ar neaizsargātām personām. Uh, un arī par alternatīviem pasākumiem. Un visbeidzot, mēs arī runājām par uh, bijušo ieslodzīto rehabilitāciju, integrācijas sabiedrībā. Un arī par pasākumiem, uh, lai izvairītos no atkārtotas nozieguma izdarīšanas. Mums bija ļoti interesanti uzklausīt visu klātešo šo pieredzi un uh, man ir zinām pieredze arī darbojoties ar Itālijas cietuma administrāciju, kas uh, ir darbojusies arī ļoti um, liedrīgi un efektīvi, arī īpašas programmas attiecībā uz magnetiskadīgajiem ir realizēts. Liels paldies visiem runātājiem, tagad došu vārdu kolēģiem no komitejas, lai viņi varētu uzdot jautājumus. Reiz. Nikolai kundze vispirms. Paldies, es runāšu rumāņu valodā jo šis temats ir tik ļoti provokatīvs un arī ļoti delikāts. Es eh, runāšu, eh, kā bijusi aktīvisti asociācijā, kas eh, nodarbojas ar kriminoloģiju, ar krimināltiesībām, starptautiskā rakursā un šodien. Uh, mēs šodien runājam par uh, situāciju, tad mūs uh, Mišels uh, Fuko darbā, Fuko svārsts bija, bija mm, arī atsauci uz situāciju cietumos. Situācija cietumos atspoguļo civilizētības līmeni, un tas ir ļoti svarīgs komponents. Ļoti bieži šo te aspektu mm, marginalizē, nepievērš pietiekam daudz uzmanības. Es nāku no Rumānijas, Šī valsts ir e, ļoti privileģēta, un 1936. gadā Rumānijā tika veicināti pirmie standarti cietumā, tātad e, tie tika iestrādāti nāciju līgas dokumentos, un tas bija tālāk arī pamats e, ANO darbībām šajā pad Eiropas padomas darbībām. Uh, Um, šobrīd situācija mums ir uh, savādāk, uh, simtprocentīgi ir mm, apdzīvotība, dažkārt pat 200% ir uh, apdzīvotība vai pārapdzīvotība mūsu cietumos. Mm, ēdienas standarts ir 365 mm, lejas dienā ir budžets vienam ieslodzītam, tas ir viens eiro. Un pie 500 lejas nepilngadīgam. Un vietējās organizācijas, eh, kas nodarbojas ar dzīvnieku labturību, piemēram, piešķir div, divkārt lielāku summu, lai uzturētu suni. Lūk, eh, te arī mums jāliek ir jautājums, vai tiešām šīs eh, krimināla politikas tiešām ir humānas, vai šeit Um, privileģētā pozīcijā tiek liktas cilvēku tiesības. Diemžēl joprojām Eiropā ir tāda sabiedrības, kur jāatbild negatīvu uz šo jautājumu. Ne tāpēc, ka attiecīgās valstīs nav krimināla tiesība politikas, ir speciālista kā jūs un citi, kas um, nodarbojas ar šiem jautājumiem. Man jāsaka, ka mums arī ir, bija kriminoloģijas institūts un ļoti daudz politiķu skatīja, ka Šis institūts ir bezjēdzīgs un nav vajadzīgs tāds krimināla politikas institūts. Uh, es arī esmu satraukusies par um, krim, radikalizāciju, ka ir publiskā un politiskā reakcija politizēta, uh, to mēs redzam. Uh, un mēs veicam uzraudzību no Eiropas parlamenta puses, mēs skatāmies, ko dara iedzīvotāji, ko dara valdības Un man nāks konstatēt, ka ieslodzījuma vietas ir ļoti tālu no standartiem, no tiem standartiem ļoti tālu, ko mēs eh, atbalstam un propagandējam kā politiķi. Nu, varbūt mana pozīcija ir vienkāršota, tomēr eh, cietums atspoguļo humānismu līmeni attiecīgajā valstī. Es gribēju nesen pieminēt kādu notikumu. Buharestē mums ir bieži pret, protesti pret pret uh, ātrāku atbrīvošanu. Cilvēktiesību joma uh, Rumānija tiešām ir pirmajā vietā sakarā to, ka nav ievērots cilvēktiesības uh, cietumos. Un tagad bija protesta akcijas pret to, ka grasījās atbrīvot ātrāk pirms termiņa 2000-3000 ieslodzīto par ļoti īsiem tādiem termiņiem. Uh, Un uh, šeit es gribēju atsaukties uz mūsu Zviedrijas viesa teikto. Te attiecīgi speciālisti izlēma mūsu ķemnieks paturēt cietumos, un tas izraisīja milzīgu protestu vētru, un atkal kaut ko tādu izmanto politiķi kā instrumentu. Šādi aspekti tiek izmantoti, un manuprāt, um, tas ir tiešām tāds civilizācijas standarts kā mērauklu nācijas vriedumam. Uh, un tas ir ļoti slikti, jo tas var novest pie radikalizācijas un varētu arī tik zaudētas minimālās humānās vērtības. Arī te var runāt par sodamēriem un to, kā sodi tiek izpildīti. Es par to runāju, jo tas ir ļoti interesants fenomens, jo vairāk uh, sabiedrības ir radikalizētas, jo vairāk ir politiķi pret šo komponentu. Eh, kas tiek uzskatīts par sociāli nepieņemamu, jo vairāk mūsu standarti degradējas. Un ir vēl viena lieta, par ko es gribu runāt. Formālā loma, ko eh, dara noteiktās sistēmās, ir kāds eh, tiesnešu trūkums, specializētu tiesnešu trūkums, un rezultātā uh, Eh, šis mm, nosodījums ir ne tikai kā izglītojošs un sodošs, bet arī represīvs instruments, un šādu rīcību ir rūpīgi jākontrolē. Es mm, domāju, ka varbūt jūsu valstī šī problēma nepastāv, bet mums gan tā ir, mums ir arī pieredze no komunistu gulagiem. Uh, Un e, šī pieredze arī noteikti atstāja savu spiedogu uz mūsdienu politikam. Un tālāk nākamais e, jautājums. Es arī interesējos par drošības jautājumiem un e, tādās sabiedrībās, kur uh, ir tāda fluida komunikācija, un ja nav attiecīgu apstākļu ieslodzījumi, tas, tas varētu novest pie radikalizācijas. Piemēram, mums ir bijuši tādi piemēri, kad teroristu grupa sākotnēji ir izmantojuši cietumnieku vīdi. Šeit es runāju par e, Franciju un Beļģiju un šiem te cilvēkiem. Uh, um, brīvis atņemšanas režīms nav devis iespēju atgriezties pie normālās dzīves sabiedrībā, un viņi ir tik radikalizēti, interesanti, ko jūs domājat par to, un vēl es gribu paskaidrot, uh, ka mani tiešām ļoti ietekmēja jūsu paustā pie, un pirmo reizi eh, šādā rakursā Libi komiteja strādā ar ziņojumu, un man bija ļoti liels gods uzklausīt tik gudrus uh, viesus šodien, augsta līmeņa speciālists. Uh, paldies Nikolai kundzei. Un tagad es došu vārdu Oristī kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms gribēju runāt par uh, integrāciju sabiedrībā, reintegrāciju. Un šo principu atzīst arī Eiropas uh, cilvēktiesība tiesa un arī Eiropas Savienība. 2008. Ir vai apmēram tāds eh, ir šis ieslodzīto skaits, kas ir pavadījuši zinām cietumu sodu citā valstī un arī pēc tam pakļaujušies šai reintegrācijai. E, šeit ir jārunā par saiknēm ar attiecīgo dalību valsti cilvēkam, kas ir reintegrēts. Te ir jārunā par valodu un citiem noteikumiem, bet ir dažādi nosacījumi, kas nevienmēr tiek izpildīti. Piemēram, Spānija ir tādi ieslodzītie, kas eh, atrodas un izcieš sodu iestādēs, kas atrodas ar simtiem kilometru attālumā no viņa dzīves vietas. Startautiskās cietuma observatorijas franču sekcijas eh, pārstāve runāja par eh, tādām mentālām, par garīgām grūtībām, uh, ieslodzīto populācijā, un es gribēju vērst jūs uzmanību uz tādiem alternatīviem pasākumiem, alternatīviem, kas nav cietums apstākļiem, jo dažreiz cilvēki ir tādi, kam nepieciešama īpaša veselības aprūpe, aprūpe, un ir arī jāizvērtē cietuma apstākļi, vai tiešām tie piemērot cilvēkam. Uh, Tādas lietas kā pašnāvību skaits, arī iespēja mm, pārcelt uz mm, slimnīcas, psihiatriskām nodaļām, cietumos, tas nav pietiekami. Vai mūsu rīcībā tiešām nav kāda labāka mehānisma, kā tikt galā šādiem gadījumiem? Paldies! Tālāk. Zepol, Sipels kundze. Paldies! Es eh, grib iespēju uh, runāt par daudziem jautājumiem, bet es, bet es saprotu, ka man ir jāuzdod jautājumi mūsu viesiem. Un tāpēc ja uh, turpināšu vācu valodā. Vispirms es gribēju teikt, ka ir diezgan biedējoši konstatēt, ka Eiropas padomu jau daudz gadu garumā seko apstākļiem ieslodzījuma iestādēs, jo šobrīd valstis ir ļoti dažādas un apstākļi arī dažādi, un ļoti daudzās ES dalībvalstīs cietuma apstākļi ir vienkārši briesmīgi. Un kas mums šeit ir jāņem vērā vispirms politiskais fons, viens no runātājiem, viens no mūsu viesiem norādīja, ka pat ja noziedzības līmenis nepieaug, tad tomēr ieslodzīto skaits pieaug. Un tā ir tad bīstam tendence mūsdienās, um, neraugoties uz to, ka noziedzības līmenis krītas, tomēr cilvēki jūtas um, ne, ne, nenoteikti, nav tādas skaidrības, un dažreiz noteikts valdības sistēmas liek tādus eh, stingrākus cietumsodus, kad varētu izmantot kādu citu soda veidu. Un um, tas arī apstiprina um, cilvēku domas par to, ka dzīve kļūst bīstamāka. Un ļoti um, cits jautājums, ka ļoti daudzi cilvēki nav nekad sastopušies ar tādu noziedzības situāciju un, un pieņem, ka visi, kas ir cietumos, tiešām ir noziedznieki, bet mēs zinām, ka cilvēki, kas ir cietumos, ir dažādi. Nevienmēr viņi ir atbildīgi par, par kādu nāvi, no nāvēšanu, kas ir izdarīta tīšām. Varbūt ir bijuši kaut kādi apstākļi, un cilvēks ir nogalinājis, un tas nav tīšs akts. Un arī tāpēc mēs nonākam pie situācijas, kad ieslodzīto skaits ir pārāk liels. Un ļoti grūti ieviest visās valstīs alternatīvos soda veidus. Es atceros pagājušā mandāta laikā Eiropas parlamentā mēs atzīmējām, ka ļoti daudziem noziegumiem var piemērot alternatīvo so, sodus, bet eh, varbūt šī ideja nav aizsniegusies līdz visām vietām. Man ir daži jautājumi runātājiem. Es gan domāju, ka atbilde būs negatīva, bet eh, ko jūs domājat, ja būs zemāki? cietumsodi zemāka ilguma. Tad eh, ir arī tāda pieredze šādā veidā darbojoties dažās dalībvalstīs. Tomēr šī pieredze nav, nav, nav plaša. Tālāk otrs jautājums ar pārapdzīvotību. Arī šis eh, jautājums ir saistīts eh, ar tām valstīm, kur nav alternatīvo sodu, kur uzreiz un primāri cilvēki tiek sūtīti uz ieslodzību vietām. Un vai ir tādi alternatīvi brīvības atņemšanas veidi, kaut kāds iestādes, kur cilvēki tiek turēt brīvības atņemšanas režīmā, kamēr gaida tiesasprāvu, un kas tad notiek ar cilvēkiem, kas ir nosēdējuši noteikti laiku cietumā, un pēc tam tiek attaisnoti, vai arī varbūt nav pietiekami stingri pierādījumi, lai spriestu par cietumsodiem. Tad cilvēki cieši un tad tiek atbrīvoti e, cietumos. Un kā ir ar personālu un cik kvalificēts ir šis personāls? Pa, uh, Vidholma kungs uh, arī runāja par attieksmi no sabiedrības pret ieslodzītajiem. Arī tas ir jāņem vērā. Un ja apstākļi cietumos nav pieņemami, un nav pietiekams eh, personāls skaits un arī nav nodalīti bīstamie eh, cietumnieki un arī tādi, kas eh, pirmo reizi ir veikuši kādu noziegumu. Tad tiešām šāda situācija var novest pie radikalizācijas un tad cilvēks atstās izslodzījumu vietu. Ļoti bieži neredz nekādu alternatīvu, paliek kriminālā vidē. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi, jūs runājāt par, par, palīdzē, par to, ka vajadzētu palīdzēt atgriezties um, pie normālās dzīves. Es neatceros, kas to teica, bet um, sabiedrības vēlēšanās atkal atvērties un dot otro iespēju bijušiem ieslodzītiem nav īpaši liela. Uh, cilvēks, cilvēks saka, ka viņš ir bijis ieslodzīts un par ko. Un e, iemesli e, ir dažādi. Un tad ir cilvēki, kas ir nosēdējuši cietumos ilgu laiku, un tad viņiem ir nepieciešama īpaša uh, palīdzību. Ja jūs esat 10-20 gadus, uh, esat bijis cietumā un vairs uh, nesat bīstam sabiedrībai, tad uh, arī tādam ir vajadzīga vajadzība. Un pat ir tādi gadījumi, ka cilvēki ne, negrib atstāt cietums sienas, jo viņi nezina neko, nemāk nopirkt ne autobusu biļeti, ne arī atrast mājokli. Viņi neko nav darījuši 20 gadus un ļoti daudz, kas mainījies, ir sabiedrībā, tad ir nepieciešama dažāda palīdzība jo ir dažādi cilvēki, un tad ir situācijas. Un, kas ir dažāds, un es gribēju uzdot jautājumu, ko jūs domājat par nākamajiem gadiem vai tuvākajos gados varētu būt kādi uzlabojumi ieslodzījuma vietās, dažādā veidā uzlabojumi, un arī par uh, rehabilitāciju, reintegrāciju, cilvēku atjaunošanu sabiedrībā, ceļš ir un par recidīvistiem. Paldies, Birgit. Io eh, ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti perché i loro interventi, seppure. Lielas paldies visiem kolēģiem, kas ir izteikušies. Tiešām pamatoti jautājumi ir izskanējuši destato dai nostri relatori sul tema, kas. Paldies par izrādīto interesi. Attiecībā uz tematiem, ko minēja mūsu runātāji, es arī, protams, varētu uzdot ļoti daudz jautājumu, bet uh, Tāpat laikā ir jāievēro laika ierobežojumi. Es zinu, cik ļoti visi šie jautājumi interesē mūsu komitejas locekļus, mani arī. Man jo īpaši interesē nepilngadīgo tiesības. Runa ir par eh, saiknes un attiecības saglabāšanu starp eh, ieslodzītajiem un viņu bērniem. Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi interesants jautājums. Lūk, varbūt jūs gribētu to nedaudz komentēt. Certo nello stesso ordine che abbiamo seguito per. Došu eh, iespēju runātājiem atbildēt, nu varbūt sekosim te pašai kārtībai, kādā viņi izteicās. Veržogundzei vārds. Paldies, es gribu teikt paldies visiem runātājiem, kuri mums eh, pastāstīja interesantas lietas par ļoti daudziem jautājumiem un arī akcentēja problēmas taisnība. Uh, Viena no problēmām ir pārapdzīvotība cietumos. Cilvēkiem nereti cietumos nav ko darīt, nereti runa ir par uh, psihiski slimiem ieslodzītajiem, kam būtu nepieciešama attiecīga aprūpe. Tie mēdz būt arī ieslodzītie, kas ir bīstami sabiedrībai, viņus ir jāizolē uz kādu laiku bet tā pašā laikā ir arī tādi ieslodzītie, kas ir pastrādājuši uh, nelielu notrījumu un viņiem nebūtu jāatrodas cietumā. Nu, lūk, un uh, man jādomā, uh, piemēram, alternatīvie soda veidi, elektroniskā aproce. Tas ir alternatīvs soda veids, jo cilvēks var iet uz darbu, atgriezties ģimenē, vienlaikus izciešot sodu. Nu, lūk, nu, tad jautājums ir, vai šo jautājumu nevajadzētu aktualizēt arī skolu vecuma jauniešu vidū. Nereti runa ir par jauniešiem, kas nāk no nelabvēlīgas vides, viņi ir maz izglītoti, nevar atrast atbilstošu darbu, nu, un iespējams, ka ir nepieciešama programma, kas ļauj šiem jauniešiem uh, pamatot ieslodzījumu vietu, tomēr atgriezties eh, sabiedrībā produktīvā veidā. Es nezinu, vai, vai kas tāds ir paredzēts un eh, vai par to ir veikti pētījumi. Paldies! Paldies! Gerne, lūdzu. Paldies priekšādātājiem. Pilnīgi noteikti izskanēja daudz jautājumu priekšādātāji uz to jau arī norādīja, ļoti daudz pamatotu jautājumu, uz eh, koncentrēties varu tikai uz pāris no tiem, kā jau Nikolau kundze no Rumānijas norādīja. Es arī zinu, ka katras valsts eh, vēsturei eh, kontekstam un tradīcijām ir ietekme uz sodu piespriešanas politiku. Nu, un katrai dalībvalstī un jurisdikcijai uh, Tas ir jāapzinās. Un tāpat viņas teiktais par to, ka apstākļu ieslodzījuma vietā būtiski ietekmē uh, vardarbīgo ekstrēmismu, radikalizāciju citu starpā, un arī mēs PCCP e savās līnijās un citos dokumentos esam runājuši par radikalizācijas risku cietumā. Uh, Spānijas deputāti minēja daudzus ļoti interesantus jautājumus, jo īpaši jau tie, kas bija saistīti ar garīgo veselību. Garīgā veselība var ciest no nelabvēlīgiem apstākļiem cietumā vai pat no paša ieslodzīšanas fakta. Es zinu, ka manis paša valstī īrijā liela daļa ieslodzīto cieši no psihiska rakstura problēmām. Mēs esam cenšies to vairākos veidos risināt, eh, tā skaitā arī agrīnās atbrīvošanas eh, programmas. Eh. Vēl ar vienu ir garš ga ceļš ejams attiecībā uz ieslodzītajiem ar garīgām problēmām. Sepolis kundze no Vācijas savos jautājumos koncentrējās uz pārapdzīvotību cietumos, un tika uzdots jautājums, vai tas vismaz daļai nav saistīts ar alternatīvu sodu veidu trūkumu. Nu, manuprāt, pārapdzīvotību izraisa dažādi faktori, tieši sarežģīti faktori, un es gribētu atgādināt, ka pagājušajā gadā Eiropas padome nāca klajā ar dokumentu, ar balto grāmatu par pārapdzīvotību cietumos, un tur ir atzīti dažādie cēloņi pārapdzīvotībai. Te runa ir par pārmērīgi gariem cietumsodiem, pārmērīgu ļoti īsu cietumsodu piespriešanu, alternatīvu sodu veidu trūkumu. Nu, tur ir runa arī par to, kā pārapdzīvotību varētu risināt. Es esmu viens no šīs darba grupas locekļiem kopā ar kolēģiem. Cenšamies uh, rast praktiskus risinājumus Baltāras grāmatas minētajiem izaicinājumiem. Cik realistiski ir domāt par kaut kādiem uzlabojumiem krimināla sodāmības sistēmā? Nu, jāsaka, ka es varu balstīties uz to, kas notiek īrijā un Eiropas padomē. Mums ir jāturpina cerēt, nu, un lai gan līdzsvars varbūt ir trausls, Un svara kausas ir ļoti viegli nosvērt vienā vai otrā virzienā, visvieglākajā, protams, negatīvajā. Es tomēr redzu, ka daudz kas notiek Eiropā, kas liecina par to, ka ir iespējams pozitīvas izmaiņas. Piemēram, manis paša valstī pirms pāris gadiem mums bija aptuveni 4700 ieslodzīto, kuri cieta no pārapdzīvotības, nu tagad tas ir uh, risināts. Tiek īstenotas dažādas alternatīvas, uh, agrīnā atbrīvošana, šie cilvēki tiek uzraudzīti, mm, sodi nereti tiek aizstāvti ar sabiedriskajiem darbiem. Nu, un kā jau ir norādīts Baltajā grāmatā, pārapdzīvotības cēloņi ir sarežģīti Un līdz ar to arī reakcijai uz to ir jābūt gan komplicētai. Nu, piemēram, Itālija ir viena no tām valstīm, kas citu starpā ir spērusi būtiskus soļus uz priekšu, lai saprastu, kas tad izraisa pārapdzīvotību ieslocījumu vietās, un tad īstenojot mērķētus saskaņotus pasākums ir iespējams lietas risināt. Un visbeidzot izskanēja jautājums par uh, attiecību uzturēšanu starp iedzīvot ieslodzītajiem un viņu bērniem. Uh, Lūk, tas ir viens no uzdevumiem, ko PCCP ir iekļāvusi savā pašreizējā darba programmā un Eiropas padomi visos līmeņos atbalsta šo jautājumu. Un mēs varētu nākt klajā ar vadlīnijām vai rekomendācijām, iespējami ātrāk, jo faktiski ir ārkārtīgi daudz nevainīgu cilvēku, kur ir kā cietumā neatrodas, bet te pašā laikā viņiem ir, ir laupīts, piemēram, kāds no viņu vecākiem, līdz ar to cieši arī viņi. Paldies! Paldies, ka atbildējāt uz mani jautājumu. Danevas kundzei vārds. Paldies! Jautājumu loks ir ārkārtīgi plašs tas, ko es gribētu paust kā vēstījumu. Ja jūs vēlaties reformēt eh, kriminālu sodu sistēmu, tad jau runa nav tikai par eh, cietumu administrāciju vai probācijas dienestiem. Runa ir par veselu iestāžu kopumu - parlamentu, likumdevēji, ministrijas, tiesu iestādes. Uh, plašsaziņas līdzekļi, vietējās kopienas sabiedrība kopumā. Tas viss ir svarīgi, un jūs kā parlamentārieši arī spēlējat ļoti būtisku lomu. Jūs esat tā saikne ar sabiedrisko viedokli. Un jums būtu jāpauž tas, kas ir tik tiešām svarīga. Kā jau noteikts arī Baltijā grāmatā ir nepieciešams nacionāls ilgtermiņa stratēģijas. Nevar kaut kādus datus savākt tur, kaut kādus še, un tad kaut ko no tā secināt. Ir jādomā par nākotni. Alternatīvas sodi, ja tos izmantotu bez stratēģijas, nu, tas uh, varētu arī negatīvi ietekmēt situāciju. Tā rezultātā varētu uh, var rasties situācija, ka cietumā nonāk vairāk cilvēku un vairāk cilvēkiem tiek piespriest arī šie alternatīvie sodi. Lūk, ir nepieciešams uzturēt dialogu. Cilvēktiesību tiesa ir nākus klajā ar vairākiem nolēmumiem, un tā ne, ne, nepārtraukti pieprasa valstīm nāk klajā ar plāniem, kādas ir viņu ieceras un vīzijas. Nu, un tā vietā, lai gaidītu no tiesas kādu nolēmumu jūru, katrā valstī ir iespējams risināt situāciju. Piemēram, Vācijā, Nīderlandē un citur, kur ir vērojama pārapdzīvotība un krīze ieslodzījuma vietās, nu tad ir jādomā par kriminālu likumu maiņu, par uh, kriminālu procesa likumu maiņu, par alternatīviem sodiem. Uh, par tiesu informētības vairošanu par to, ka ir citi sodu veidi. Tik jau norādīts, ka tiesām būtu no sākuma jādomā par citiem alternatīviem sodu veidiem, un cietumam būtu jābūt pēdējai izvēlē. Diemžēl nereti tas ir tas pirmais, kas tiešņiem nāk prātā. Lūk, cietumsods. Un ir nepieciešama vēlme mainīt situāciju. Tā ir kombinācija ar dažādiem pasākumiem, tas viss, protams, atkarīgs no katras valsts apstākļiem, Katrai valstī ir savas problēmas un uh, savi risinājumi. Nu, pats galvenais ir politiskā krīpa. Paldies! Grazie, grazie anche a lei per le sue risposte. E allora passo la... Paldies! Nu, un tagad uh, Kretenu kundze. Oui, pour rebondir sur la, la question du contexte politique et, et de l'optimisme. Jā, paldies protams, protams, domāt ir labi pozitīvi, bet uh, sarežģīti ir, ka šobrīd Francijā prezidentūrā vēlēšanu kampaņas laikā atbildi, protams, ir skaidra. Prezidentu ievēl uh, iegūs vairāk mandāt tas, kurš absolūti būtu daudz striktāks un būvēs jauns cietums un jauns uh, vietas, uh, sašaitot visu arī ar terorismu draudiem. 2012. gadā savukārt bija nedaudz savādāk, doma bija savādāka. Mums bija arī īpašā komisija. kas eh, tieši bija vērsta uz recidīvu novēršanu, kas daudz domāja par to, iesaistīja vietējos eksperts, eh, darbiniekus, arī ārvalstu eksperts, un tieši mēģinājām piemērot citu risinājumu, balstoties pētījumiem un sagatavojam arī individuālas rekomendācijas, bet redzam, ka tagad atkal tas viss ir pazudis. Um, tikā, var teikt, uh, apstādināt šī reforma un visu laiku tikai aiziet par, uh, pretējā virzienā, visu laiku vairāk, vairāk sodu un vairāk apcietinājumu. Un mēs nevaram no tā kaut kādā veidā izrauties. Nu, tas ir sarežģīti, es to saprotu, bet e, noteikti nepieciešams par to domāt, ir nepieciešams arī rekomendācijas, e, Eiropas padomas rekomendācijas, e, pret spīdzināšanas rekomendācijas. Te noteikti ir jāskatās arī, ko piedāvāt mediji. Bet jāatzīst, ka arī mediji nevienmēr spēja piedāvāt ļoti skaidrs atbildes. Bieži vien tas, kam tiek pārņemts, bet, nu, diemžēl tas neatspoguļojas mūsu likumdošanā, un arī īstie mediji parod neizprot šīs jautājumu būtību. Otrs komentārs būtu šāds. par konkrētiem mm, pasākumiem, kas tiek veikti pret terorismu radikalizācijas pasākumi. Tad drīzāk ir runa par um, aiz, uz aizdomu pamatā aizturētās personas, tad šis uzbrukums Bataklānām. Mēs redzējām, ka īstenībā tur arī tiek pakļaut šīs personas visu laiku video novērošanai. Un loģika ir tāda, ka, ka nepieļautu viņu pašu uh, slepkavību, tad pašnāvību. Bet, ja tā, ja, protams, tiktu uzsākt krimināla vajāšana, tad tik kā ļoti plaši tiek ņemts ārā arī ciešās personas tiesības. Un tad likums nosaka to, ka visas personas, kuras ir iesaistītas krimināla procesā, viņiem var piemērot šādas drošības pasākums, ja tas varētu radīt arī negatīvu ietekmi uz sabiedrisko, sabiedrisko domu. Bet kas ir sabiedriskā doma? Noskaņojums tas ir ļoti izplūts jēdziens. tātad, ja kāds ir pastāvis sabiedrisko kārtību, un ja galu galā mēs redzam tikai, tas ir bijis sabiedriskās kārtības pārākums, nevis kaut kas vairāk, un īstenībā nav bijis nemaz nu, nosodošs mm, spriedums, tad jautājums ir, kādā veidā tiek attaisnot šādu ļoti praktisku normu piemērošanu arī attiecību uz šādām personām. Nu, šī ir paradoxāla situācija. Te ir jautājums gan par dzīvības aizsardzību, un vienlaiks mēs arī aizskarām uh, citas personas uh, pamatbrīvības. Jā, tad mēs visu laiku sanāk, ka nu, virzām cilvēku pat uz autono, var teikt, uz agresīvu rīcību. Līdzīgi, ka ir radikalizētās personas, bet jebkurā gadījumā uh, te ir diezgan atšķirīgas šīs situācijas. Ja, protams, ir arī speciālās iestādes, kas nodarbojas ar vardarbīgu personu aizturēšanu, bet arī šādos gadījumos tiek pievērot ļoti neskaita kritērija. Un tāpat arī netiek arī ņemt vērā daudz citu faktu. kādā veidā var izrauties no atsevišķo normu piemērošanas pārāk plaši un nodrošināt arī personu reintegrāciju sabiedrībā. Tie ir neatrisināti uzdevumi, un Francija līdz šim nav neko daudz darījusi. Tādēļ cietuma lietu pārvaldes darbs, manuprāt, ir bijis diezgan nesekmīgs. Bet būtu ļoti svarīgi Svarīgi, protams, darīt tā, lai šī radikalizācija neturpinātos, lai nepieļautu, lai to varētu pārtvērt. Tas nekur nav izdarīts, nekur Eiropā. Mēs redzam, ka ir kā šīs cietām sodu asistenta uh, loma būtu nodrošināt lielāku drošību, bet tas arī netiek īstenots. Bet mēs baidāmies, ka īstenībā viss tagad sāk justies, ka drošības vārdā viss tiek pakļaut novērošanai. Bet faktiski jau, nu, jau tur būtu jāšaurāk jāskatās šī izolācija, kas tiek noklausīta, kam tie, kas piemērots, bet faktiski jau sanāk gandrīz visi, tad tiek pakļaut šādiem pasākumiem, kas nepareizi. Un arī par šo tendenci, kā pieaug sodu izcelšanas ilgums. Francija tam pieķo juridiski, tad ir sagatavots jaunas tiesības normas, kā var arī jau atbrīvot priekšlaicīgi dažādu uh, medicīnas apsvērumu dēļ. Tas tika skaidri noteikts 14. gadā. Nu, te es vēl ātrāk. Um, Tātad mēs norādām, ja ka pat par trešdaļu varētu samazināt izcelšanas periodu, ja nodrodās, ka ir pārāk uh, sarežģīts um, arī derīgās veselības stāvoklis, bet uh, Šajā gadījumā tas nekad netiek piemērots. Jo Francijā vien uzskatā, ka tieši apcietinājums ir vispedagoģiski iedarbīgākais līdzeklis. Nu, mums noteikti ir jāskatās un arī kādā ziņā psihiatriskās veselības situācija ar vien prasa nopietnu uzmanību. Paldies! Paldies! Nu, mums ir tikai 5 minūtes vēl palikušas mūsu rīcībā. Un došu vārdu arī profesorais Nekenai, lūdzu. Maybe about... Jā, paldies. Tev izskanēja ļoti daudz viedokļu. Demokrātijā politiķi atskatās sabiedrībai, bet ja mēs skatāmies uz valstu pieredzi, kuriem izdevies samazināt um, ciet, ieslodzīto skaitu, uh, tad mēs tieši redzam, ka šī ciešā sadarbība starp politiķiem, ekspertiem un sabiedrību kopumā ir devis ļoti labo rezultātu. Politiķiem ir jāņem vērā tomēr arī situācija, nevar tikai vadīties pēc emocijām, jo ir arī jāvadās pēc vērtībām. Tādēļ ļoti svarīga Eiropas Savienība un Eiropas padomas nostāja. Šīs vērtības ir tās, kas spēj piedāvāt jums tādu moderātu, mērenāku pieju un tā rezultātā jūs iegūstat drošāku sabiedrību. Piemēram, Beļģijā bija tā, ka personu savu priekšlaicīgu atbrīvošanu ar nosacījumiem bija um, iespējama tieši tāpēc, ka mēs nonākam, ka tas reizē nodrošina arī labāku sabiedrības aizsardzību kopumā. Nav jau tā, ka mums aizvēlas, kurš vai noziedznieks eh, drošāks vai, vai cietušā puse, bet ir jāskatās sabiedrība kopumā. Un pierādījumi rāda, ka tiešām ir iespējams panākt labāku drošību sabiedrībai kopumā. Un esmu optimists savādāk, es te nesēdētu. Pēc daudzu gadu darba mēs redzam, ka ir ļoti nopietni standarti, un vienlaiks arī mēs varam atskatīties uz labāko praksi. Un dažkārt ir tā, ka standarti var jau būt liekas tik, tik kaut kas teorētisks. Un tad varam vairāk paļauties uz labāko praksi. Un ja tas jau ir nostrādājis vairākās valstīs, nevarētu teikt, ka uzreiz to patiešo var pacelt uz nākošo vidi, bet um, varbūt, ka tomēr labi, ka mēs spējam arī runāt par šiem nosacījumiem. Alternatīvas pašas par sevi jau neatrisina problēmas. Ir valsts, kuras piedāvā alternatīvas, bet vienalga visu laiku pieaug cietumnieku skaits. Tā kā ir jāskatās kopējo stratēģiju. Un šāda mērenība arī soda piemērošanā varot ir ļoti svarīgs uh, koncepts jau ideja, kas nodrošina šīs rezultātus. Paldies! Paldies, ka jūs izteicāties arī tik īsi. Un došu arī vārdu, protams, Lokram Vidam. Noslēguma vārdiem arī no jūsu puses jāpaldies priekšsādātāji. Nu, izskanēja ļoti daudz precīzu un labu jautājumu. Pirmkārt, mums ir jāpasaka visam skaidri, visiem politiķiem un sabiedrībai kopumā. Laba cietuma pārvalde un labā sodu izciešanas sistēma viss um, maksā ļoti daudz naudu. Bet, ja jums ir slikta sistēma, tas maksā vēl dārgāk. Un jums nenājot par ciešanām, ko tas rāda. Ja mēs visu laiku runājam tikai par sodīšanu, kādā veidā mēs savukārt domājam, ka viņi vienā brīdī pēkšņi kļūs atkal par likumu paklausīgiem pilsoņiem? Ja vienīgā pieeja ir sots, tad īstenībā tas veicina bezcerību. Tie ir agresīvi jaunieši, dažiem no bezcerīgām situācijām, no piepilsētām, kas bieži vien ir pakļaut sociālai atstumšanai, marginalizācijai. Ko mēs gribam panākt, ja visu laiku tikai runājam par sodīšanu? Mēs, protams, vēlamies, lai pilsoņi tiktu atbrīvot, bet jau viņi būtu arī mainījušies. Un to nevar pārmaiņas, nevar panākt tikai ar sodiem. Tad līdz to, ja mēs spējam piedāvāt arī alternatīvas un pārliecināt sabiedrību par to liederību, tad mēs arī varam panākt labas izmaiņas. Jāsaprot, ka cietumnieki arī cilvēki un daļa no sabiedrības, un tādēļ ļoti svarīgi saglabāt un tieši veidot šo saikni ar sabiedrību. Uh, Ja mēs tad norādām uz ekonomiskām atšķirībām, tad arī ir ļoti liels ieguvums. Alternatīvas maksā daudz mazāk nekā vienkārši cilvēku ieslodzījums. Tas ir ļoti nopietns arguments. Un vēl. Cilvēku runā arī te par darbinieku jautājumu. Cik ļoti svarīgi sagatavot darbiniekus. Pilnībā piekrītu. Tātad neatkarīgi no mūsu varbūt vispārējām idejām. Uh, Tas, ka ir ļoti svarīgi saprast, kādā ir šis pamats mūsu probācijas dienas darbam. Tātad darbinieku sagatavošana ir pilnīgi būtisks jautājums. Jā. Es varētu runāt arī vairāk par elektroniskām aprocēm, bet laikam vairāk šoreiz nāk nav. Paldies! Jā, paldies! Ne, nu, tiešām visu mēs šodien tiešām vairs nevarēsim pateikt tāpat. Tad no savas puses vēlos pateikt visiem mūsu e, mm, viesiem un ekspertiem. Un Bekarons kundzei lūdzu jums vēlreiz vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Cietumā galvenais uzdevums, protams, ir e, sodīt e, noziedznieku un aizsargāt sabiedrību, bet ir arī cita loma. Tā ir šī pārvērtības arī process un um, personas pārveide, lai viņš atteiktos no, no saviem līdzinējiem noziedzīgiem darbiem. Un tādā veidā mums ar vienu aktuāls jautājums, kādā veidā to var panākt. Man liekas, ka sabiedrība kopumā bieži vien aizmirst šo audzinošo pedagoģisko pusi. Un visu laiku runā tikai par sodīšanu. Un tādēļ šodienas galvenais arī secināts ir, ka mums ir jārunā par dzīves uh, iespējām, kuras mēs paņem, paveram arī iesaudzītām personām, lai viņas arī spētu reintegrēties sabiedrībā intelektuāli, uh, eh, emocionāli un kļūtu par sabiedrības pilntiesīgu locekli. Mēs nedrīkstam aizmirst arī šādu uzdevumu. Paldies! Paldies! Paldies jums visiem no sirds! Tas mums bija tiešām izglītojoši un svarīgi dzirdēt to visu. Mēs strādāsim pie šīs jautājuma arī turpmāk. Un kā arī Bešāns kundze teica, te ir runa tiešām par citiem nozīmīgiem uzņēmumiem, kā personu reintegrāciju sabiedrībā. Mums ir jānodrošina, ka mēs spējam integrēt šīs cilvēkus atkal savā sabiedrībā. Tas ir paliek kopīgs uzdevums. Paldies jums visiem un visiem patīkam vakaru!